vārdu Fordas kundzei, kā atbildīgajai referentei, kas ir izstrādājusi šo darba dokumentu. Un tad mums būs iespēja arī diskutēt. Lūdzu, Fordas kundze. Paldies. Un Paldies arī par to, ka jūs paskaidrojat situāciju. Jāsaka, ka es esmu mazliet frustrēta šīs situācijas dēļ. Un neviens no vides komitejas vēl nav uh, ar mani uzņēmis kontaktus. Vakar tikai pienāca ēnu referentu saraksts. Manuprāt, šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs un kritisks Un lielākā daļa no likumiem šajā jomā būs jādomā jāpārskata un kompetenču sadale būs nozīmīgs jautājums, protams, kas būs jārisina pirmām kārtām. Tas ir saprotams. Visi Iesaistītie tika uzaicināti otrdien uz neformālo uzklausīšanu. Paldies visiem no šīs komitejas, kas apmeklē uzklausīšanu. No vidas komitejas bija viens ēnu referents, bet es domāju, ka mums tiešām ir jāiet uz priekšu un jāiesaista pēc iespējas vairāk parlamentāriešu vispār, ne tikai no vidas komitejas, jo šis jautājums attiecās uz drošību uh, attiecībā uz urbumiem atklātā jūrtā, jūrā. Un neaizmirsīsim neseno nelaimes gadījumu, proti naftas noplūdi Meksikas līcī. Un, protams, ka tika pieļautas daudzas rupjas kļūdas, kas vispār padarīja iespējamu šo katastrofu. Un tas attiecās gan uz procedūrām, gan arī tas ir saistīts ar ļoti augstprātīgo attieksmi no šīs platformas īpašnieka, gan arī ar lieliem trūkumiem likumdošanā. Un šobrīd gan ražotājiem, gan industrijai, gan likumdevējiem ir iespēja panākt, lai līdzīgi notikumi neatkārtotos. kad es um, iepazinos ar situāciju drošībā tieši attiecībā uz urbumiem Ziemeļjūrā, tad jādomā, ka tad bija iespēja arī secināt, ka no traģēdijas Meksikas līdzī bija iespējams izvairīties. Un mums ir iespēja arī pasargāt sevi no šādiem negadījumiem, protams, ar likumdošanas palīdzību. Un viens no jautājumiem, par ko es šeit runāju, tā ir neatkarīga novērtēšana, ko veids trešā puse, proti um, tā attiecās uz urpšanas licencēšanu un atļaušanu, un mums ir jāveicina labās prakses ieviešana. Otrdienas pieg, uh, pēcpusdienā es tikos ar uh, Ziemeļjūras um, nu, iestādi, kas atbild par urbumiem atklātā jūrā, un tur piedalījās arī Itālijas pārstāvji un Francijas pārstāvji, un viens no ieteikumiem, kas ir ziņojuma projektā, uh, tas ir pēc iespējas veicināt plašu informācijas apmaiņu starp visiem iesaistītajiem, informēt vienam otru par labāko praksi un pēc iespējas, kā es jau teicu, dalīties informācijā un organizēt līdzīgu iestādi, kas atbildētu par urpšanu atklātā jūrā vidusjūras reģionām. zināms progress, tad varētu teikt, ir panākts. Galvenā prioritāte, protams, ir iespēja izvairīties no katastrofām un vēstulē, kas tika nosūtīta no komiteju priekšādātājiem, um, priekšādā konferencei, uh, Eh, ir īpaši uzsvērts eh, civilās aizsardzības mehānisms Eiropā, ko ir nepieciešams stiprināt un stiprinot visu Eiropas Savienības krīžu pārvarēšanas vai arī negadījumu profilaks novēršanas un to seku pārvarēšanas sistēmu ir eh, viena no lielākajām prioritātēm. Un šobrīd par profilaksi vai prevenciju uh, um, nu neviena atbildīgā Eiropas saimnībā formāli nav. Un, un gaidīt, ka kāda Eiropas saimnības iestāde rūpēsies par negadījumu prevenciju vai novēršanu, tas ir vēltas cerības, ir nepieciešama tāda vispārēja, plaša uh, pieeja, kas ļautu šo uzdevumu sekmīgi īstenot. Mums ir tātad vajadzīga daudz tādu pieeja, kas iesaistītu visus, kas, kas vispār piedalās šādās aktivitātēs. Un jāsaka, ka Meksikas līča gadījumā mēs redzējām, ka reakcija uz katastrofu bija novēlota, ļoti tika novilcināta. Mm. Mums ir arī jāraugās, vai līdzīgas iekārtas netiek piemērotas, netiek izmantotas darbībām vidusjūrā. Un visa šī um, urpšanas uzraudzība atklātā jūrā, un tas ir sarežģītāk nekā tas izklausās, un noteikti nepieciešams attīstīt kapacitāti. Ir arī mm, iespējas noteikti panākt labāk koordinētu pieju un ir iespējams reaģēt uz šādiem gadījumiem daudz ātrāk. Otradien mēs runājām arī par to, ka ja līdzīgs gadījums notiktu Melnajā jūrā vai Vidusjūrā, tad sekas būtu ļoti ļaunas un būtu ārkārtīgi nepieciešams reaģēt pēc iespējas ātrāk. izveidojot um, nu, sistēmu vai mehānismu, kas ļautu ātri reaģēt uz šādiem negadījumiem, um, tā būtu, no tā iegūtu visi iesaistītie, jo mēs runājam šobrīd par um, Eiropas Savienības ūdeņiem. Ziņojumā es runāju arī par drošību, un proti, ka uz drošības jautājumiem nevar attiecināt īpašuma tiesības, informācija, informācijas apmaiņai, kas šobrīd ir neformāla, tai ir jākļūst obligātai. Turklāt globālā mērogā ir nepieciešams dalīties ar pieredzi, turklāt darīt to pēc iespējas ātrāk. Runājot par atbildību, te ir sacīts, ka nu, vīdes komiteja, protams, ir bijusi atbildīga par jūras stratēģijas ietvar direktīvu un par citām, Un visi šie elementi ir savstarpēji saistīti un iespējams, ka tie būs jāpārskata, ja likumdošanā vēl ir palikuši trūkumi vai baltie plankumi. Un kā es jau sacīju, ir jānodrošina drošības režīms, kas balstās labākajā praksē ir jānodrošina, lai informācija bez šķēršļiem varētu tikt, lai ar informāciju varētu apmainīties ātri un bez kavēšanās, lai būtu iespēja izmantot vislabākās ierīces, lai novērstu negadījumu sekas, lai tās nekļūtu nenovēršamas vai nelabojamas, un informācijas apmaiņa būs galvenā prioritāte šajā ziņojumā. Protams, ka mēs daudz ko vēl papildināsim. Um, un gribu teikt paldies kolēģiem, kas jau ir iesnieguši vai iesniegs grozījumus. Un paldies, paldies par jūsu tag, um, paskaidrojumu. Tagad lūdzu Skinnerku. Lielas paldies! Jāsaka, ka es eh, neesmu eh, tik ļoti steidzīgs, eh, ka man būtu jāskrien visiem pa priekšu, bet, nu, es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos referentiem, nēnu referentiem par ciešo sadarbību, un es arī uh, sekoju uzklausīšanai otrdien, un jāsaka, ka tas tikai vēlreiz parādīja, ka mums ir vēl daudz ko mācīties, ne tikai no katastrofas Meksikas līcī, bet arī tādēļ, ka pašapmierinātība šajā mm, rūpniecības nozarē eh, nav pieņemama un tā nedrīkst turpināties. Jāsaka, ka lai arī mēs uzskatām, ka standārti ir paaugstinājušies, tomēr nelaimes eh, gadījumi notiek, un eh, tas ir tādēļ, ka parādās ar vien lielāks riski un apdraudējumi. Šeit ir jāņem vērā, ka ir ļoti daudz ar vidi saistīti aspekti, cilvēku veselību un drošību, eh, un šajā konkrētajā e, gadījumā uzņēmumi mm, cieš arī milzīgus zaudējumus. Nemaz nerunājot par zaudējumiem videi un cilvēku dzīvībām, veselībai tajā pat laikā ir ļoti daudz, teiksim, šīs atpieļaujumās izvēles brīvības lokālajā līmenī, kas noved pie sekām daudz plašākā mērogā nekā tikai lokālais. Un, kā jau tika pieminēts, ir jābūt iespējai rīkoties pēc iespējas ātrāk, it īpaši, ja runājam par Ziemeļjūru, kur laika apstākļi ir ļoti skarbi, tad <clears throat> šeit vajadzētu domāt par īpašiem katastrofām katastrofas plāniem kas attiecās uz vidusjūru, tad šeit apstākļi ir nedaudz savādāk, bet neraugoties uz to, protams, ir nepieciešama uh, koordinācija un rīcības saskaņošana visā Eiropā. Un šajā uzklausīšanā mēs arī redzējām, ka rīcības praksa un politika um, dažādās vietās ir atšķirīga, ne tikai pasaulē, bet arī Eiropā. Tālāk vēl viens jautājums, kas ir ļoti uh, svarīgs, ir nevis eh, preven, ne tikai prevencija, bet ierobežošana pēc tam, kad katastrofa jau ir notikusi. Piemēram, tas, ko mēs uh, vēru, novērojām uh, Meksikas līcī, tad uh, nācās ilgi gaidīt, kamēr tika uzlikta īp, īpašā uh, šī cepura, kas neļāva, nepieļāva tālāku naftas izplūšanu. Uh, un man šķiet, ka lielākā daļa eiropiešu nebūtu ar mieru gaidīt tik ilgi, cik ilgi gaidīja uh, cilvēki, kas dzīvo Meksikas jūras līča piekrastē. Un es domāju, ka šajā ziņojumā mums vajadzētu skaidri un gaiši norādīt, ka nav pieļaujama tāda novilcināšanās un ka ir atklāti jārunā par tām problēmām, ja tādas ir, ja nav iespējams uzlikt uh, šādu aizslēgu. Un eh, šķiet, ka patreiz šāds aizslēgs ir iespējams eh, tikai vienā no urbumiem. Tā kā mums ir jāraugās, lai mm, nozara, lai industrija ir gatava ārkārtas situācijām, lai mm, uzņēmumiem būtu vajadzīgās iekārtas, lai būtu iespējams arī rīkoties eh, šādā mm, katastrofas gadījumā. Ja kaut kādas problēmas ir, tad mēs gribētu uh, dzirdēt uh, par to gan no regulātora puses, gan arī no pašas nozars pārstāvju puses. Kas attiecās uz uh, regulējošo ietvaru šeit vajadzētu izvairīties no pārklāšanās un vajadzētu izvairīties arī uh, no tā, ka ir iespējams izvēlēties uh, tās vietas urpšanai, uz kurām attiecināmā likumdošana nav tik strikta. Un tas vēlreiz liecina par to, ka mums ir nepieciešama ciešāka sadarbība, lai neizveidotos tādu konfliktu, ka cilvēki vienkārši norobžojas no jebkādas atbildības. Protams, līdz ar to palielināsies arī valstu izdevumi, bet ja mēs izmantojam Eiropas aģentūras, tad šajā konkrētajā gadījumā uh, situācijā iesaistās arī valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, piemēram, Norvēģija. Un te mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem par to, cik lielu spiedienu mēs varam izdarīt uz trešajām valstēm. Nu, ar eh, šīm domām par to, eh, kāda ir eh, sociāls un demokrāta grupas nostāja, es ar nepacietību gaidu turpmāko sadarbību ar referentu. Paldies! Paldies, Kavaljo kundze! Thank you very much, President. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms pateikties Vikijai Fordai par ļoti labo ziņojumu, kā arī par atklāto un uh, atklāto pieeju un sadarbību ar kolēģiem. Man ir daži komentāri par ziņojumu. Es jau par to runāju gan ar referenti, gan ar ēnu referentiem. Pirmkārt, šajā ziņojumā galvenokārt iet runa par uh, salām un par naftas urbumiem, bet nevajadzētu aizmirst arī par dabasgāzes ieguvi. Otrā lieta ziņojums uh, pārāk daudz koncentrējas uz dalību valstu atbildību un lomu, iztrūkst Eiropas dimensijas. Bet, diemžēl, ja ir lielas katastrofas, tad uh, robežām nav nozīmes un ir nepieciešama labāka sa rīcības saskaņošana un koordinācija Eiropas mērogā. Līdz ar to es gribētu redzēt lielāku uh, esošo Eiropas struktūru lomu, kā aģentūra, kā komisija. Tāpat būtu nepieciešama lielāka caurskatāmība, informācijas apmaiņa, kā arī pieredzes apmaiņa Eiropas līmenī. Vajadzētu paraudzīties arī uz uh, piemēriem, piemēram, avio nozarē, no kurienes daudz ko varam mācīties. Piemēram, uh, eh, avio nozare strādā tajā virzienā, lai eh, ciešāk koordinētu un sadarbotos. Treškārt, ziņojumā daudz eh, tiek runāts eh, par pašas nozares pārstāvju un uzņēmumu lomu. Es to, protams, varu atbalstīt, bet kas attiecās uz regulējumu un kas attiecās uz standārtu noteikšanu, koordināciju, es domāju, ka Tas būtu jāveic Eiropas līmenī un dalību valstīm, kamēr uzņēmumiem galvenokārt jāuzņemas atbild, atbildība par jebkādām sekām, kā arī jādomā par finansējumu. Bet regulējums, drošības standartu noteikšana un darbības organizēšana krīzes apstākļos vai pēc katastrofām noteikti ir uh, dalību valstu un Eiropas līmeņa struktūra atbildība. Un visbeidzot, ziņojumā daudz runā par Ziemeļjūras reģionu. Es saprotu, jo lielākā daļa iegūs, iegūs aktivitāšu notiek šajā reģionā. Kāpat uh, ir arī liela pieredze strādājot ar uh, iestādēm, uh, ar, kas ir atbildīgs uh, par naftas urbumu drošību, bet nevajadzētu aizmirst Baltijas jūru, Melno jūru un Vidus jūru, kur arī notiek līdzīgas uh, ieguvas aktivitātes. Bez tām nevajadzētu aprobežoties tikai ar Eiropas reģionu, bet vajadzētu traucīties arī uz tuvējiem kaimiņu reģioniem, piemēram, Vidus jūras reģions, Ziemeļāfrikas reģions mums vajadzētu paplašināt eh, šo skatījumu arī uz šiem mans pieminētajiem reģioniem. Tālāk 31. punktā ir teikts, ka Eiropas Savienībā reģistrētie uzņēmumi var neievērot tos pašus standartus, kad viņi darbojas ārpus Eiropas. Es uzskatu, ka būtu jāievēro uh, vieni un tie paši standarti visā pasaulē nafts iegūst kompānijām, lai kur tās nedarbotos. Paldies! Holskundze! Paldies! Arī es gribētu pateikties Vikijai Fārtāji par paveikto darbu, kā arī par uh, uzklausīšanu, kas notika otrdien, un man šķiet tā bija tiešām ļoti interesanti un noderīga. Es lielā mērā uh, varu piekrist Fārdas kundzes uh, pieejai, kas ir balstīta tieši uz uh, drošumu apsvērumiem. Man šķiet, ka nenoliedzam ir svarīgi, lai būtu ievērot stingru drošības pasākumu, lai tiktu nodrošināta um, apmaiņa ar labāko praksi un pieredzi, ko, protams, varētu izvērst vēl vairāk, bet uh, no savas puses gribētu redzēt varbūt izmaiņas trijos jautājumos. Pirmkārt, jautājumā par to, ko mēs darām, lai nodrošinātu to, ka dalību valstis ievēro augstos standartus un labāko prakse. Man šķiet, ka šis jautājums nav pietiekami detalizēti izvērsts un aplūkots. Ziņojumā nav norādīts, kā mēs varam panākt to, uh, lai nebūtu tā, ka ir viena valsts vai viens uzņēmums, kas par spīti informācijas apmaiņai un visiem pārējiem pasākumiem tomēr neievēro minētos standārtus. Un tas, protams, nav viegli, un es saprotu Fordas kundzes bažas par to, ka vienkārši iesaistot Eiropas Savienības līmeņu kontroli institūciju, mēs jautājumu neatrisināsim, bet kas attiecās uz šo piekrastes fórumu. Protams, ir ļoti interesanti, ka varētu to pašu praksi arī realizēt, piemēram, vidusjūras reģionā, tā kā tas darbojas Ziemeļjūrā, bet varbūt mēs varētu padomāt arī kā varam nodrošināt minimālo labās prakses ievērošanu. Es domāju, ka mēs varētu to darīt, nostiprinot esošo regulējošo struktūru mehānismu un izveidojot to sadarbības tīklu. Man šķiet, labs precedents varētu būt notikums ar telekom direktīvi un Kristaljo kundzi, kad eh, mēs nolēmām uh, pastiprināt regulā, esošo regulātoru lomu, nevis veidot jaunu Eiropas aģentūru, jo man šķiet, ka šeit būtu nepieciešama kapacitātes un spēja pastiprināšana. Man pārsteidz tas, ka EMSA pati par sevi nav īpaši entuziastiski noskaņot uzņemties šo lomu, lai arī tai, eh, protams, būtu nepieciešama papildus kapacitāte, bet eh, tīri tehniski tas būtu iespējams. Nu, tad varbūt tiešām labākais risinājums būtu regulējošo iestāžu lomas nostiprināšana. Tāpat varētu palīdzēt informācijas apmaiņa, kas patreiz valsts līmenī darbojas labi, bet uh, nav pietiekama informācijas apmaiņa starp dažādu valstu regulātoriem. Tālāk, kas attiecās uz Eiropas Savienības likumdošanu, tad man šķiet, ka uh, galvenais tās trūkums ir nepilnības direktīvā par atbildību vidas katastrofu gadījumos. Kurš ir atbildīgs par tiešiem un netiešiem dabai nodarītiem kaitējumiem, un vai tiešām piesārņotājs maksā princips tiek ievērots strikti, strikti un nepārprotami? Un visbeidzot, Es nedomāju, ka mēs varam īpaši ietekmēt to, ko Eiropas Savienības uzņēmumi dara ārpus eh, Eiropas Savienības robežām. Es domāju, ka šeit mums vajadzētu izdarīt spiedienu uz komisiju, lai tās izvērtētu, kāda mehānismi ir tās rīcībā, lai Eiropas Savienības uzņēmumi strādājot ārpus Eiropas Savienības eh, robežām tomēr ievērotu zināmu Eiropas Savienības standārtu līmeni. Es saprotu, ka tas nav iespējams simtprocentīgi, bet tomēr domāju, ka šie uzņēmumi varētu vismaz zināmā mērā respektēt tos pašus standartus, ko viņi ievēro Eiropā. Rivāzī kundze lūdzu. Merci, monsieur le président. Moi, j'en profite également. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu izmantot šo iespēju un pateikties Fordas kundzei par uh, ļoti atvērto pieeju, akceptējot šos grozījumus. Tajā pat laikā es gribētu uzsvērt četrus aspektus šī ziņojuma sakarā - prevencija, sadarbība, kontrole un atbildība. Man nu, šķiet, tas sasaucās lielā mērā ar iepriekšējo runātāju teikto, kas attiecās uz prevenciju. Ja paraugāmies, kas notika Fukushimā un Meksikas jūras līcī, tad ir viena lieta, kas ir kopīga. Un tā ir tehnoloģija, kas ir ļoti tāda izsmalcināta. Piemēram, eh, Meksikas līča gadījumā mums nebija iespējams eh, apturēt naftas izplūdi. Un Fukushimā, kad dzēsēšanas sistēma izgāja no ierindas, arī nebija eh, gatava rīcības plāna. Tā kā mums būtu tomēr jāizdara lielāks spiediens uz novēršanas, uz šiem preventīvajiem pasākumiem. Uh, Tāpat pārsteidzoši ir tas, ka ir bijuši ļoti daudz negadījumi naftas urbuma vietās, bet nav izdarīts viss iespējamais, lai ātrās tehnisko risinājumu vēl pirms notiek nelaimes gadījums. Tādēļ es domāju, mums ir jāuzstāj, lai uzņēmumi veiktu ieguldījumus pētniecībā un izstrādē, lai viņu rīcībā būtu tehnisks risinājums eh, katastrofas gadījumā. Šeit es galvenokārt eh, domāju situāciju, kāda izveidojas Meksikas jūras līcī. Tālāk par sadarbību. Ir ļoti svarīgi dalīties labākajā pieredzē. Mēs zinām, ka uzņēmumiem ir iegūta pieredze, bet, me, bet nav izveidots mehānisms, kur apkopot visu šo pieredzi. Tālāk par kontroli. Man ir ļoti liels prieks, ka EMSA ir nodefinējusi skaidras prerogatīvas, bet Mums būtu nepieciešama regulātoru un kontrolieru struktūra, kas pārbauda Eiropas standartu ievērošanu, jo pretējā gadījumā kāda jēga no standartiem, kad uh, Otinger kungs uh, prasīja, lai tiktu uh, veiktas pārbaudes palielinātas slodzes gadījumā, tad jūs redzējāt, kāda bija reakcija lielākā daļa dalībvalstu, ieskaitot Franciju un apvienoto karalisti, atteicās veikt šādus testus. Bet, ja notiek, piemēram, katastrofa un izveidojās eh, vai nu naftas noplūde, vai arī izveidojās radioaktīvais mākonis, tad šie piesārņojuma veidi neievēro robežas. Risks ir pārāk liels, ja notiek katastrofa, tādēļ ir jārīkojas. Tālāk, kas attiecās uz atbildību. Es domāju, ka mums būtu šeit jānoprecizē, ka, piemēram, vai tiek veikts dziļurbums vai netik dziļš urbums. Mēs redzām, ka um, nelaimes gadījumi notiek arī saklākās jūrās, pie saklākiem urbumiem kas attiecās uz kompensācijām, tad ir jādara viss, lai tiktu kompensēti visi zaudējumi, kas radušies uh, naftas noplūdes gadījumā. Kolēģi, paraudzīsimies pulkstenī, mums ir jātiek galā arī ar citiem darba kārtības punktiem, tāpēc uh, varbūt uh, mēģināsim iekļauties grafikā. Ēnu referenti izteicās mazliet ilgāk, bet tālāk, uh, eh, tālākie runātāji lūdzu mēģiniet pieturēties pie divu minūšu ierobežojuma. Pauls Rubiks, kā nākamais. Paldies, uh, priekšsēdētāji. ASV drošības iestāde. Uh, mums ziņoja par eh, katastrofu platformā, un, eh, un viņa arī bija atbildīga par šo situāciju. Es ierosinu šo aspektu arī iekļaut ziņojumā, proti, kādi bija trūkumi reakcijā uz šo negadījumu. Uh, Un uh, kā mēs no nu, tā varētu mācīties? Vēl bez uh, naftas un gāzes mūs apdraud arī kodola uh, negadījumi, tāpēc es uzskatu, ka drošības pasākumi šajā jomā ir jāiesāk jau ļoti saulēcīgi. Paldies par šo padomu. Nākamais ir Gireka kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos sākt runāt e, par kompetenci jomu, par atbildību. E, mums visiem ir jāapzinās, e, kurp ved pašreizējais kompetenci sadalījums, analizējot to, kas ir noticis Karību reģionā. Mums ir jāizveido jauni tehniski standarti, tādi standarti, kas nodrošinātu to, ka katru urbumu aizsargā no augšpuses un ir uh, ierobežošanas iespējas, tā lai mēs uh, nesāktu meklēt dažādu veidu cepures noplūžu pārtraukšanai. Es piekrītu Skīnera teiktajam, mēs labi pārzinām tehniskās procedūras, drošības procedūras, Ir jāizstrādā jauni standarti, un tam nav jānotiek tikai Eiropā. Te mēs pieminējam Baltijas jūras reģionu, Ziemeļjūras reģionu, bet neaizmirsīsim arī par Kaspijas jūras reģionu, kur arī tiek veikti urbumi, tostarp, lai iegūtu naftu. Tāpēc arī šīm reģionam ir jāizstrādā standārti. Uh, Mums nevajadzētu izsniegt licences uzņēmumiem, ja tie nenāk klajā ar tehniskiem drošības standartiem. Oui. Merci, monsieur le président. Excusez-moi. Monsieur le président, le compte n'y est pas. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropa ir spējīga paveikt ļoti daudz. Tā var uh, diskutēt par siera pasterizāciju, uh, par izplūdes cauruļu kvalitāti transporta līdzekļos, par leduskapju elektrības patēriņu marķēšanu, vai tiešām Eiropas Savienība nav spējīga ieviest standārtus, kas garantēs drošību tās iedzīvotājiem? Kas tad īsti te notiek? Mums ir uh, platforma, mums ir uh, eksplozijas jūrā, piesārņojums. Uh, bet ja, ja nu šāda situācija notiek kaut kur pie apvienotās karalistas krastiem un tiek piesārņot arī citu valstu krasti, ko Eiropa šādā situācijā domā teikt saviem iedzīvotājiem? Te es eh, nerunāju par atļauju piešķiršanu, kas ir atkarīga tikai no dalību valstīm, bet uh, regulatori Eiropas līmenī nerada nekādu pievienoto vērtību, un daudz kas ir atstāts eh, pašas nozares ziņā. Kad mēs sakām, ka daudz kas ir atstāts nozares ziņā, tad jārunā par reformu Sevezo 2. Kā tad eh, nozara tika galā ar šo reformu? Viņi izvairījās tērēt papildu līdzekļus, viņi uh, pārvadāja um, piesārņojošās sastāvdaļas kravas automašīnās, kas principā bija tepat mums līdzās, un iedzīvotājiem nebija nejausmas par to. Mums ir jāpasargā iedzīvotāji, jārūpējas par drošību, un ir jāizveido Eiropas aģentūra, kas liks ražotājiem ievērot augstākos maksimālos drošības standartus, lai būtu iespējams pasargāt mūsu strādājošos un iedzīvotājus. Jā, es zinu, ka mēdz teikt, ka dažas brīvības ir pārākas par citām, bet ražošanai ir jābūt pakļautai labākajiem iespējamiem standartiem. Uh, es vēlētos uz īsu brīdi dot vārdu komisijai. Panika kungs, ja es uh, pareizi redzu jūsu vārdu, vai kādam citam no komisijas? Šķiet, ka nav neviena no komisijas šeit. Nē, tomēr ir kāds. Jā, paldies priekšsādātāji. Labrīt! Un eh, pirmkārt, es vēlētos pateikties referentei par darbu pie šī jautājuma, tostarp arī par dalību daudzos no mūsu organizētajiem pasākumiem. Mums ir prieks, ka parlamentā notiek šāda diskusija, bet uh, rezultāti atzinumi šajā ziņojumā nav mūsu ziņā, bet mēs priecājamies, ka šī diskusija notiek un mums ir prieks saskatīt, ka veidojas vienprātība starp dažādajiem komitejas pārstāvjiem un cerams arī visā parlamentā. Un eh, tas mums šķiet eh, iepriecinoši. redzot, ka deputāti pievērsušies tieši tām pašām problēmām, ko mēs identificējām savā oktobra paziņojumā, šķiet, ka pastāv liela saskaņas ar to, ko komisija vēlas darīt un ko parlaments uzskata par dar nepieciešamu darīt. Es piekrītu, ka iespējams šajā posmā ierosinātais Dokumenta teksts ir drīzāk analītisks situācijas apraksts un problēmu identificējums, un ne tik daudz uh, risinājumu kopums, bet mēs paši jau esam nākuši klajā ar virkni risinājumu problēmām, tādu risinājumu, kādus mēs tos redzam, un uh, Par to vēl būs iespējams diskutēt, un man ir prieks redzēt, ka daudzi deputāti, ja ne vairākums, vēlas, lai risinājumiem tiktu piemērota Eiropas dimensija. Arī mēs esam ieinteresēti veidot risinājumus Eiropas līmenī. Mēs, protams, arī raugāmies uz proporcionalitātes un subsidiaritātes jautājumiem, un uh, uzskatām, ka Eiropas jautājumi ir jāskata fórumos, eh, kur ir iespējams rast pievienoto vērtību arī nozares veiktajiem. Arī nozares pasākumi ir bijuši diezgan savlaicīgi, bet ir identificēta virkne pasākumu, proti, ko šie nozares pārstāvi varētu darīt citādāk. Un uh, Arī viņi tagad ir gatavi nākt klajā ar savas darba grupas secinājumiem. Šie eh, nozarē iesaistīto secinājumu tiks izplatīti drīz, un tie parādīs eh, robežas, kādas pastāv eh, nozares pasākumiem. Pirmkārt, ir ierobežot viņu atbildība, viņa nevar kolektīvi iesaistīties šajā atbildībā. Uh, bet eh, viņi var apņemties eh, tiekties uz izcilību, uz drošību, bet viņi nevar nodrošināt to, ka visā nozarē katrs uzņēmums apņemsies eh, pirmām kārtām gādāt par drošību. Viņi atsevišķi un kopā arī nevēlas uzņemties atbildību par visu savu jomu, un te nu pavērs darbs regulātoriem. Uh, valstu iestādēm padarīt šo drošību par obligātu un uh, prioritizēt to, veicināt labākās pieejamās tehnoloģijas un prakses, padarīt tās par standārta nozarē, par normu, nevis par dažu labāko operatoru izvēli. Uh, nezinu, kā mēs to panāksim, vai tas notiks ar aģentūras vai regulātoru starpniecību, vai arī tīri uh, ar tiesību aktu palīdzību. Par to mēs lemsim diskusijās, un es priecājos par jūsu ieguldījumu šajā diskusijā, un uh, cerēsim uz jūsu iesaisti arī ietekmes novērtēšanas procesā, un cerams, ka līdz vasarai būsim izstrādājuši pirmās reakcijas un risinājumus, lai varētu jums uh, iesniegt uh, priekšlikumus. Ir virkni specifisku jautājumu, laika ir maz, tāpēc es par tiem nerunāšu atsevišķi bet ir skaidrs, ka mums nevajadzētu risināt jautājumu par to, vai ir vajadzīga iejaukšanās profilakses vietā. Es domāju, ka ir vajadzīgas abas. Eiropai ir jābūt ļoti spēcīgai profilakses jomā, ir jāsamazina riski, bet mums arī ir jāsaprot, ka tas ir rūpniecisks sektors. Rūpniecībā riski vienmēr ir, tie ir jāmazina, jāpārvalda, bet tomēr problēmas gadās, un ja tās gadās, ir vajadzīgi iejaukšanās mehānismi, lai mazinātu šo risku ietekmi uz iedzīvotājiem un ekonomiku. Es tagad uh, noslēgšu savu runu, jo zinu, ka laika ir maz, bet eh, diskusija, kas notiek, ir ļoti produktīva un konstruktīva, un mēs arī gaidīsim turpmāk šīs diskusijas ar tavu savos uh, atzinumos. Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu referentai Fordas kundzei, saka priekšsēdētājs. Paldies, uh, paldies par komentāriem, es mēģināšu uz tiem atbildēt. Pirmkārt, tiksim skaidrībā, par ko tad mēs te runājam. Ne visos dziļūdeņos ir liela spiediena apstākļi, un ne visos seklajos ūdeņos ir zemes spiediens. Ir dziļūdens urbumi, kas nav augsta spiediena urbumi, bet te pašā laikā es esmu redzējis uz seklos ūdeņus, kur šis spiediens ir liels. Tā kā mēs nevaram apgalvot, ka visi dziļie ūdeņi ir bīstami un seklie ir droši. Urbšana Mēs nevaram teikt, ka urpšanas darbi ir bīstamā daļa, un pēc tam mēs varam relaksēties, atpūsties. Ir jāraugās, kādi ir apstākļi attiecīgajā vietā. Runājot par Pitera Skīnera komentāru, mums ir jāizvairās no drošības prakšu mīkstināšanas kādā teritorijā, jo pastāv iespēja, ka varētu pārklāties eh, kādi tiesiskie ietvari. Uh, Mums nevajadzētu izvēlēties mazāko kopsaucēju, bet gan tiekties uz augstāko līmeni. Runājot par ierobežošanas aprīkojumu, jā, ir svarīgi pārtraukt eh, noplūdes, cik vien drīz iespējams, un te arī ir jārunā par šīm ierobežojošajām cepurēm. Un, eh, kad es saku, ka par šiem pasākumiem ir jāmaksā eh, nozarei, tad es tā arī domāju. Uh, bet ir svarīgi, lai šāds aprīkojums būtu pieejams arī ūdeņos ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Ir kritiski, lai šis urbums tiktu noslēgts pirms noplūdes, ja pastāv šāds potenciālais risks, un ja mēs atgriežamies pie labākajām praksēm, tad uh, tāds arī ir pareizais process. Ir svarīgi, lai eh, cilvēki, kas strādā šajā urbuma vietā, spētu pieņemt šādu lēmumu, pat tad, ja šis lēmums dārgi maksās. Proti, eh, aktivizēt eh, šo tālākās katastrofas attīstības iespēju, novērš šo iespēju, jo tas ir iespējams. Un gadījumos, Eh, ja ir notikusi noplūde, tad nafta, protams, ir ļoti bīstama, bet gāzes eksplozijās mēdz iet bojā cilvēki. Mums tas ir jāatceras. Ir jābūt koordinācijai ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet arī no visu operatoru puses, kas darbojas attiecīgajā jūrā. Un es eh, piekrītu Fionas teiktajam. EMSA ir ļoti konkrēti definējusi to lomu, to atbildību, ko tā varētu uzņemties. Uh, tā ir norādījusi, ka tās rīcībā esošie līdzekļi varētu būt piemēroti naftas noplūdei, bet ne obligāti gāzes noplūdei. Bet te pašā laikā viņa labi zina, kāds aprīkojums ir pieejams dalību valstīs, tāpēc rēģēt būtu iespējams ātri. Uh, Runājot par nozari, ir svarīgi, lai darbotos princips piesārņotājs maksā, un eh, es esmu dzirdējusi, ka no tiesību aktiem tas nav skaidrs, un eh, tiesību akti šeit jau ir vides komitejas kompetencē, un jā, vajadzētu paraudzīties arī uz šo problēmu aspektu. Atbildot uz Fionas komentāru par to, ka valsts sektoram ir jāatbild par drošību, jā, bet eh, te ir eh, divvirziena kustība. Mums ir jāpārliecinās, ka valsts sektors ir cieši saistīts ar regulētāju un varētu nodrošināt, eh, ka mm, visas drošības procedūras tiek atbilstoši ievērotas. Ir svarīgas arī neatkarīgas pārbaudas. Viens no operatoriem otrdien norādīja, ka jā, mums ir neatkarīgas pārbaudas visiem mūsu urbumiem, bet eh, ja eh, darbojas mūsu meitas uzņēmums, tad to pārbauda mūsu biroji. Nu tā vairs nav eh, neatkarīga pārbaude. Paraugoties, kā regulātori sadarbojas, varbūt mēs varētu apzināties to, ka pietrūkst zināmju zinām prasmju, piemēram, daudzās dalību valstīs ir regulātori, bet tie nav pienācīgi apmācīti un pieredzējuši. Mēs nevaram iecelt uh, struktūras, norīkot struktūras, ja tās nav pienācīgi apmācītas un pieredzējušas. Uh, šajā amatā ir vajadzīgi pieredzējuši cilvēki, un tas ir arī apmācību jautājums, tāpēc vajadzētu viņiem palīdzēt ar to. Un eh, daļēji to jau mēs pieredzējām eh, formā ar komisiju. Runājot par globālu darbību ar vienotiem standartiem, mēs, protams, vēlētos eh, pieredzēt, ka visi mūsu uzņēmumi darbojas ar vienotiem standartiem, kas ir augstākie iespējamie standarti. Un, ja latiņa ir noteikta Eiropas līmenī, tad mēs, protams, vēlēsimies, lai viņi arī darbojas šādā līmenī. Ja nepastāv trešo pušu pārbaudas režīms, tad iesaistītās puses nevar saņemt neatkarīgu viedokli par to, ko tās dara. Piemēram, Ziemeļāfrikā regulators ir uh, nacionālā, na, nacionālais naftas uzņēmums. Tur acīm redzam pastāv interešu konflikts. Tur nav iespējama šāda trešo pušu neatkarība. Mums ir jāpārdomā šis mehānisms, kā jau es to norādīju savā ziņojumā, un iespējams mums ir jāpadomā, kādiem līdzekļiem mēs to varam panākt. Runājot par informācijas apkopošanu, es pilnīgi piekrītu, ir vajadzīgi labāki veidi, kā apkopot informāciju no dažādām iesaistītajām pusēm. Šāda apkopošana jau pastāv, ir plašas struktūras nozarē, bet šī informācijas sniegšana nevienmēr ir obligāta un nevienmēr tā notiek tik saulēcīgi, kā mēs varētu vēlēties. Jā, un eh, runājot par labākām eh, savākšanas un ierobežošanas iekārtām, eh, protams, ir tā, ka mēs vēlētos paturēt gan iekārtas, gan naudu, bet te ir jāizvēlas. Un uh, tas, ka pastāv katastrofa profilakse, nenozīmē, ka nevajadzētu iegādāties arī šo izplūdes savākšanas aprīkojumu. Nu, tādas būtu īsumā atbildes uz komentāriem. Paldies, tad mēs varam pabeigt darbu ar šo darba kārtības punktu. Par termiņiem vēl neko nevaram teikt. Mums ir jānogaida, kamēr eh, savu lēmumu pieņems priekšsēdētāja konference, bet ķersimies pie ceturtā punkta, kas ir bijušais septītais punkts par radiospektra politiku, lai mēs eh, veicīgi varam turpināt darbu. Thank you very much and um... Paldies. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem un ēnu referentiem par eh, daudzajiem un dažādajiem grozījumiem, kas tikuši iesniegti. Tie visi ir ļoti konstruktīvi un uh, runā par svarīgiem jautājumiem, par kuriem mums vajadzētu rūpēties šī procesa ietvaros. Un man tiešām ir lielas un pamatotas cerības, ka mēs varēsim vienoties uh, par uh, daudziem kompromisiem šajā sakarā, tajā pat laikā neatsakoties no kopējā mērķa. Un es ļoti ceru, ka e, Eiropa varēs e, izvirzīties e, vadībā šī jautājuma risināšanā arī globālajā mērogā. Vispirms es gribētu runāt par to, ka grozījumi ir daudz un dažādi, bet par ko tad tie ir? 90. gados Eiropa bija vadošajā pozīcijā telekomunikāciju jomā, un pēc tam mēs zaudējām šo vadību. Un mēs redzējām, cik svarīga izvērtās interneta un platjoslas uh, komunikācija nozīme. Tas bija svarīgi ne tikai atsevišķiem uzņēmumiem un nozarēm, bet tas būtiski ietekmēja arī sabiedrības attīstību kopumā. Gan no ekonomikas viedokļa raugoties, gan arī politiski un uh, no kultūras viedokļa skatoties. Uh, Tā kā tas nozīmē, ka mūsu mērķis ir Eiropu veidot par vadošo lielvaru pasaulē. Ja mēs gribam būt avangardā, tad mums ir jāpieņem tādi lēmumi, kas dara to iespējamu. Un ja mēs gribam būt numur trīs, nevis numur viens pasaulē, tad tāds lēmums arī ir jāpieņem skaidri un gaiši. Bet es neredzu daudz, kas atbalstītu mūsu atrašanos trešajā pozīcijā. Un es varu teikt, ka visi ēnu referenti diskusijās domāju par to, kādas būtu mūsu labākās iespējas, ko mēs varētu izmantot, lai ieņemtu atkal līderpozīcijas. pozīcijas. Tomēr ir um, jautājumi, kuros mūsu viedokļi atšķiras. Un es gribētu teikt, ka izmaiņas nav iespējams, ja jūs nesat mentāli gatavi šīm izmaiņām. Mēs nevaram paļauties uz to, kādas lietas bija iepriekš, ja mēs neesam gatavi būtiskām pārmaiņām un ja mēs nespējam atrisināt tās uh, problēmas, uz kurām norādīts arī iesniegtajos grozījumos. Gribētu parunāt par četrām tēmām, kas izvirzījās kā vadošās diskusijās. Pirmais ir jautājums par tā saucamo konfliktu starp televīzijas kultūru un jaunajiem pakalpojumiem. Tas izkristalizējās jau diskusijās pašā sākumā, gan arī runājot ar ēnu referentiem. Tas ir, ka tam nav jābūt konfliktam, tā nav konflikta situācija, jo Jaunās tehnoloģijas dod pilnīgi jaunas iespējas gan kultūras izpausmēm, gan televīzijai. Tajā pat laikā uh, uh, īstenojot uh, uh ciparu apraidi virszemes televīzijas tīklā. Bet tas nenozīmē, ka mums būtu kaut kas jāziedo uh, vai uh, ka tas noved pie kaut kādiem trūkumiem, ja mēs to realizējam. Tālāk parādījās arī tādas pretrunīgas vai konfliktējošas intereses starp dalību valstu interesēm un Eiropas mēroga interesēm. Es to pilnībā respektēju un uztveru nopietni, jo dalību valstīm ir kompetence lēmumu pieņemšanā šī jomā, kā mums ir nepieciešams atrast kopīgus risinājumus Eiropai. Es gribētu atgriezties pie situācijas 90. gados, kad Eiropa bija līdere šajā jomā, pateicoties diviem iemesliem. Pirmkārt, tādēļ, ka mēs deregulējām telekomunikāciju tirgu, kas veicināja jaunas uzņēmē darbības formas un jaunievedumus, un mums izdevās izveidot vienotu GSM standartu, kas bija ļoti svarīgi industrijai. Uh, lai tā varētu konkurēt ne tikai Eiropā, bet arī globālajā perspektīvā. Tas bija izšķiroši svarīgi un strateģiski nozīmīgi, un man šķiet, ka mums vajadzētu domāt līdzīgi arī tagad. Respektēt to, kas ir dalībvalstu kompetence, tajā pat laikā pielikt pūles, lai panāktu maksimālu harmonizāciju un koordināciju Eiropas mērogā, lai atvērtu tirgu un varētu izmantot izmantot pakalpojums visā Eiropā, dažādu veidu pakalpojums. Un par to ir jāpieņem atklāts lēmums, un man šķiet, ka daudz no mums gribētu to pieņemt. Tā kā mums ir jāpalīdz šīm lietām virzīties uz priekšu. Daudz grozījumi runā par jaunām tehnoloģijām, ko mēs redzam. Un es noteikti tos atbalstu un iestrādāšu kompromisu tekstā. Jo, protams, mums ir jāizvērtē visas iespējas, piemēram, eh, kognitīvie radioviļņi, dažādas tehnoloģiskas izmaiņas, kas dod iespēju izmantot frekvences daudz efektīvāk. Bet vajadzētu atcerēties, ka viens tehnoloģiskais risinājums nekavē citam tehnoloģiskam risinājumam un mums vajadzētu šajā ziņojumā pasvītrot nepieciešamību dalību valstīm un regulātoriem neaizmirst par šīm iespējām un neierobežot tās. Tālāk Ja ir nepieciešams pārvietot vai pārdalīt dažādus pakalpojumus frekvenču tīklā, kompromisa risinājumā mēs norādīsim, ka dalību valstis var un tām ir jānodrošina šāds migrācijas iespējas, neradot liels problēmas esošajiem pakalpojumu sniedzējiem. Priekšsēdētāji kopumā ir četri. 450 grozījumu, šodien mūsu rīcībā ir 21 kompromisa grozījums. Un es domāju, ka priekšsēdētāji balsojums varētu būt pietiekami tāds komfortabls un ērts, tajā pat laikā saglabājot eh, plašu atbalstu un kvalitatīvu piepildītu ziņojumu. Vairāki kolēģi vēlējās apvienot diskusiju par uh, likumdošanas mērķi un aptvērumu, attiecinot to vairāk uz telekomunikāciju pakotni. Un es to atbalstu, un tas ir iestrādāts pirmajā un otrajā kompromisa grozījumā. Arī jūs priekšsēdētāji um, kopā ar citiem to ierosinājāt, un man tiešām ir liels prieks, ka varu nākt pretī jums šajā sakarā. Kas attiecās uz regulējošiem principiem un to, kā piemērot šo nodalījums starp dažādiem tehnoloģisko risinājumu pielietošanas veidiem, tad mēs arī to esam iestrādājuši kompromisā. Un es domāju, ka tas risinājums būs apmienošs un pieņemams. Kas attiecās uz politikas mērķiem, kas pieminēti trešajā pāntā, es gribētu atgādināt, ka Mūsu mērķis ir izbrīvēt 1200 MHz līdz 2015. gadam. Dažnai jums pasvītroja, cik šāds solis ir svarīgs, un es to augstu vērtēju, un man ir prieks, ka daudzi kolēģi izdarīja grozījumu šajā priekšlikumā vēl vairāk pasvītrojot Eiropai nepieciešamību nodrošināt pēc iespējas lielāku ātrumu un jaudu. Uh, Arī tas ir iestrādāts kompromisu grozījumos. Bet vēl par šo trešo pāntu runājot. Svarīgi ir tas, ka ir daudzi grozījumi, kas nāk no visām grupām, pasvītrojot nepieciešamību atspoguļot, teiksim, šīs kultūras daudzveidības, kas attiecās gan uz platjoslas eh, kapacitāti, gan uz daudzām citām lietām. Un vajadzētu atcerēties, ka ir jāsaglabā šodien esošie mērķi tajā pat laikā, eh, nenogriežot ceļu progresīvām izmaiņām. Kas attiecās uz konkurenci, tad arī šeit ir eh, daudz grozījumu, kas iet tālāk nekā tas, ko ierosināju sākumā. Man tiešām ir liels prieks eh, redzēt, ka jūs man piekrīt, ka tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, jo šī nozara ir ļoti dinamiska un mums ir jānodrošina, lai jauninājumi, jaunievēdumi varētu tikt realizēti un lai uz skatuves parādītos jauni eh, pakalpojumu sniedzēji. Priekšsēdētāji, tas viss, protams, reducējas uz to, kas atrunāts sastajā pāntā kur lielākā daļa kolēģu atbalsta, ka e, mums šīs 800 MHz frekvenču joslas atbrīvošana ir e, jāsaglabā un jānodrošina līdz 2013. gadām. Bet, protams, es arī respektēju tās dalību valstis, kuras runā par vēsturisko mantojumu, par, problē par vēsturiskām problēmām. E, Krievija, Baltkrievija, Ukraina tām varētu būt problēmas vedot sarunas par frekvenču izmantošanu. Tā kā es domāju, ka diskusijās ar pēnu referentiem uh, mums ir izdevies ne tikai noformulēt mērķus, bet arī pamatot dažādus iemeslus, kādēļ varētu būt atkāpes no šiem mērķiem, kas attiecās uz uh, citām frekvenču daļām, kur iet runa par 2,3 un 1,5 MHz frekvenču joslas izbrīvo, izbrīvēšanu un tālāk komentārs par 700 eh, MHz frekvenču joslu. Daži kolēģi negribēja vispār to pieminēt. Citi kolēģi gribētu, lai tā tiktu vēl vairāk pasvītrota. Tas ir, ka ir jāuzsāk process šajā sakarā. Savā priekšlikumā es ierosinu aicināt komisiju veikt situācijas izvērtēšanu un rīkoties, lai sagatavotos šīm diskusijām. Kā mēs visi esam daudzkārt dzirdējuši no politisko vadītāju puses, viņi saka, rītdiena sākas šodien. Domāju, visi esam šo sentenci dzirdējuši, un tas ir jo īpaši attiecināms uz frekvenču joslām, jo 700 MHz frekvenču josla ir jāatver mobīlajiem, pakā, mobīlo telefonu pakalpojumiem, mobilo sakaru pakalpojumiem 2016. gadā, kad būs starptautiskās telekonferences. Un, un mums ir jāpieņem lēmums par starptautiskajām telekonferencēm 2012. gadā jau lai mēs varētu pie šī jautājuma strādāt. Un, lai to darītu, mums ir jāsāk tam gatavoties jau šobrīd. Tieši tādēļ es gribētu teikt, ka Ja mēs šodien nerunāsim par to, tad mums nebūs iespējams runāt par to arī 2016. gadā, un tā ir absolūti bezatbildīga rīcība ņemot vērā patreizējo situāciju. Kas ir ierakstīts kompromisa risinājumā, ko atbalsta arī lielākā daļa partija, tas ir, ka mums ir jāaicina uh, komisija rīkoties un izvērtēt situāciju tādējādi, tas dos mums iespēju virzīt uz priekšu šo jautājumu. Un formulējums ir tāds ka mēs nepieņemam lēmumu par 700 MHz joslu, bet mēs nodrošinām sev iespēju un brīvību rīkoties. Un es ceru, ka šāds kompromiss paldīs lielākās daļas atbalstu. Kopumā priekšsēdētāji, es domāju, ka lielākā daļa kolēģu redzēs, ka mēs esam parūpējušies par jūsu paustajām bažām un problēmām, kas saistīts ar tradicionālo pakalpojumu sniegšanu, kā arī to, kā kompensēt atsevišķu pakalpojumu sniegšanas zaudējumus. Bet es domāju, ka Eiropā mums ir jābūt ambiciozākiem nekā tas bija sākumā manā priekšlikumā, un grozījumi arī ir vērsti uz to. Tas nozīmē priekšstādā, ka mēs tiecamies būt numur viens pasaulē. Hens Ordenkungs. Paldies. Paldies, Hakmārka kungs. Vispirms paldies Hakmārka kungam par viņa ļoti pragmatisko un elastīgo pieeju pārunās un diskusijās. Mēs visi pie pārunu galda centāmies ņemt vērā pēc iespējas vairāk grozījumus, sevišķi tos, kas nāca no kultūras jautājumu komitejas. Un jādomā, ka mums visiem ir pilnīgi skaidrs, ka ar šo soli, ar šo likumdošanu mums ir uzlikta liela atbildība. Mēs varam ar SPP uh, novērst ļoti daudz šķēršļu tik tehnoloģiju attīstībā, bet ir vajadzīga drosme, lai nodrošinātu piekļuvi. Ir vajadzīgs, ir nepieciešams darboties visā Eiropas līmenī, lai patērētāji varētu izmantot visizdevīgākās cenas un lai ir iespējas arī cenas regulēt. Tāpat ir jābūt pietiekami drosmīgiem lai ietu spērtu nepieciešamos soļus virzienā uz nākotni. Un mēs visi zinām, ka daudzi miljārdi eiro uh, ir likti uz spēles, veidojot šo likumdošanu. Un ja mēs to nezinājām varbūt kādreiz sen atpakaļ, tad tagad jāsaka, ka sastopoties ar konkurenci pasaulē, tas mums visiem jau ir zināms. Un kāpēc es runāju vāciski? Tāpēc tam ir savi iemesli. Es esmu pieredzējis ļoti aktīvu vācu lobiju darbu un ietekmi. Un Es eh, ļoti es esmu priecīgs par to, ka esmu vācietis, bet manuprāt, Vācijā kultūras industrija nav uz pareizā ceļa, jo tā rada iespaidu, ka pastāv pretruna starp jauno tehnoloģisko platformu atvēršanu un kultūras satura izplatīšanu un uh, apmaiņu ar kultūras saturu. Um, manuprāt, nav nekādas jēgas vispār pastāvēt uz to, ka šāda pretruna pastāv, jo kultūra um, nav tieši saistīta ar tehnoloģijām. Uh, Un jo, labāk, jo labākas tehnoloģijas, jo efektīvāk tās darbojas, jo labāk var arī apmainīties ar kultūras vērtībām. Un vēl es gribētu pateikt, ka kultūras attīstība netiks ierobežota attīstot tehnoloģiju jomu, bet gluži otrādi. Un ja eh, sabiedriskie informācijas līdzekļi mēģina um, izplatīt maldīgu informāciju un mēģina vājināt šo likumdošanu, ko mēs tagad vēlamies, tad runa būtībā vai tam pamatā ir pavisam kas cits. Tā ir vēlme uh, paturēt durvis aizvērtas un uzmesties par durvju sargu. Un es zinu, kā šī spēle notiek, es darbojos šai jomā jau, jau ilgi. Ir vienkārši tas jau arī saprotams, ka kāda valsts vēlas paturēt vadošo lomu vai būt vadošā naudas sadalē vai skatīties, kas kuram būs pieejams. Bet par pretrunu, ka efektīvi apmainoties ar kultūras eh, vērtībām, tehnoloģija ir tikai ceļā, tā ir aplamība. Un Hokmāra kungam es gribu pateikt, ka es ļoti augsti vērtēju viņa nu, iejuz, iejūtību vai izpratni pret mums, bet manuprāt, šis dokuments pārāk daudz runā par šo aplamo pretrunu starp it kā tehnoloģijas attīstību un kultūras attīstību, jo ir patiesībā gluži otrādi. Uh, pašlaik vēl ievirze dokumentam ir laba, un es domāju, ka pie tās jāturās. Wettbewerb durch tehnoloģische Entwicklung. Attīstot tehnoloģijas un attīstot liberalizāciju, mēs attīstam arī spēles lauciņu Eiropai. Un televīzija, iPodam, eh, radio un tā tālāk, tam visam tas nāks tikai par labu, proti ekonomiskā un sociālā un tehnoloģiju ziņā mēs panāksim lielāku sinerģiju, un es ceru, ka debatas turpināsies un beigsies ar labu rezultātu. Paldies, Rībiga kungs, lūdzu. Paldies. Manuprāt, šobrīd mums ir vēsturiska iespēja pāriet no uh, analogajiem uz digitālajiem pakalpojumiem, un šī iespēja liek mums pārdomāt, kā izmantot šo vēsturisko iespēju. Un mūsu parlamentāriešu un Eiropas komisija, mūsu uzdevums ir dot Eiropas komisijai mandātu, un es runāju nevis tikai par savas valsts interesēm, bet runa ir par visas Eiropas interesēm, ko ir iespējams regulēt šajā sektorā. Mēs nevaram gaidīt līdz 2016. gadam vai aprobežoties ar dažām šaurām frekvenču joslām. Mums kā parlamentāriešiem iespēja ir jāizmanto un mandātam. Um, attiecīgajām frekvencēm, protams, ir jābūt, bet ir jāskatās arī, kas ir nepieciešams vai nav vairs nepieciešams militārajam sektoram frekvenču uh, jomā. Un šīs frekvences varētu piedāvāt tiem, kas, uh, kam ir ātri jāsniedz palīdzība katastrofu gadījumos, tā saucamajām zilās gaismas organizācijām. Uh, un mums varētu, mums ir arī iespēja nodrošināt drošu komunikāciju un arī jautājumu, kas saistās ar visādiem kiberkonfliktiem, ir saistīti vai tos būs iespējams labāk risināt, izveidojot vienotu Eiropas infrastruktūru. Uh, Un vēlreiz gribētu uzsvērt, ka katastrofu gadījumā zilās gaismas organizācijām ir jābūt spējīgām darboties ļoti efektīvi, un mūsu rokās ir to panākt. Paldies, Čārls Čičesters, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties eh, kolēģim Hokmārka kungam par viņa ziņojumu un par to, cik prasmīgi viņš ir iestrādājis eh, daudzos dažādos grozījumus, kompromisa grozījumos. Viņš to paveica tik prasmīgi, ka man vajadzēs vairāk laika, lai saprastu, kas tad īsti ir iekļauts un kas nav. Bet eh, es eh, vēlētos arī izteikt pāris piezīmju vispārīgi par to, ko viņš teica. Es pamanīju, ka mobilo sakaru operatoru kopienā pastāv noskaņojums, ka nākotnē vienīgais risinājums, ko cilvēki gribēs izmantot ar kultūru saistītu satura aplūkošanai, ir viņu pašu pakalpojumi. Uh, Es, es saprotu, ka tas ir skatpunkts no viņa perspektīvas, bet eh, es nedomāju, ka tas ir eh, pareizs. Mums vajadzētu ņemt vērā arī citas eksistējošās platformas, un eh, tāpēc uh, Es zināmā mērā esmu uh, raids sabiedrību pusē, kas jūtas apdraudēti. Viņiem uh, vajadzēs atbrīvot 800 MHz bandu mm, joslu, un tagad uh, spiediens ir arī uz tiem, kas izmanto 700 MHz joslu. Es nedomāju, ka Mobilie, mobilo sakaru operatoriem, protams, vajadzētu jaunas joslas, un viņi tās arī uh, saņems, bet mums vajadzētu analizēt iespējas tehnoloģiskajam uh, progresam un arī paturēt prātā visu to progresu, kas jau ir panākts, jo īpaši attiecībā uz efektivitāti uh, joslu izmantošanā. Līdz ar to ir sagaidāms, ka um, mobilo sakaru jomā iesaistītie savu darbību vēl vairāk efektivizēs. Es ceru, ka mēs esam ņēmuši vērā arī televīzijas un raidsabiedrības, un jāpaturprātā, kā arī viņi nodarbojas ar inovācijām ir eh, notikušas dažas interesantas prezentācijas par to, kā viņi plāno izmantot platjoslas internetu pašu radītā satura pārēdīšanai. Principā es eh, atbalstu arī Rībiga kunga teikto par nozerēm, par uh, Pastāv uh, frekvences, kas ir rezervētas uh, noteiktam struktūrām, institūcijām, un mums vajadzētu raudzīties, lai dalību valstis un šīs institūcijas pamato apmērus, uh, kādos tās izmanto attiecīgās frekvences. Ja šīs frekvences ir iespējams atbrīvot, tad kāpēc ir atsabiedrībām jābūt vienīgajām, kuras uzņem šo slogu? Kāpēc ir jāpasargā valsts sektors? kāpēc tas ir jāpasargā kaut vai no uh, frekvences uh, izmantošanas uh, pamatošanas. Jo varbūt tā mēs varētu tiekties uz to, ka dalība, ka iestādes arī sāk maksāt par to, ka tās izmanto noteiktas joslas. Un tas varētu notikt laikā, kad sarūk budžeti. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu panalizēt šīs lietas. Un visu beidzot viena tehniska problēma, cik noprotu, tā vēl nav atrisināta, un te ir runa ar, par eh, sakaru traucējumiem, ko rada mm, mobilie, mobilo sakaru operatori mm, jā, tā patiešām ir problēma, neviens vēl nav tam radis risinājumu, bet uh, ir vēlme sadarboties starp piesaistītajām pusēm un regulātoriem, lai rastu kādu risinājumu, jo nevienam nebūs labuma no tā, ka pastāvēs interference tajās frekvencēs, kas būs vajadzīgas patērētājiem. Uh, Visu beidzot es vēlos pateikties Hokmārka kungam par ieguldīto darbu un ceru uz uh, procesu turpināšanu. Kolēģis Lamberts, pēdējais runātājs, un tad mums būs jāķers pie, pie, pie nākamā darba kārtības punkta. Paldies priekšsēdētāji. Es uh, Vēlos e, komentēt Ginter ieguldīto darbu, veidojot kompromisa grozījumus. Manuprāt, e, šis e, ieguldītais darbs ir patiešām labs. Mēs varēsim atbalstīt gandrīz visus grozījumus. Un uh, Jens teiktais atbilst arī Čārlza teiktajam. Um, ir jāsaprot, ka mobilo sakaru operatori nav vienīgais risinājums nākotnē nevienam nepieder frekvenču spektri vai platjoslas, bet tieši tāpēc, ka uh, tie nevienam nepieder, tas netraucē dažām pusēm uzskatīt, uh, ka to rīcībā ir uh, tas, ko mēs uh, uztveram kā kopējo labumu. No vienas puses ir virkne privāto raidsabiedrību, kas eh, ir, eh, kas darbojas noteiktā kultūra kontekstā, eh, kas, kā jau uzņēmumi sacenšas uz vienlīdzīgu pamatu ar citiem, un es nesaprotu, kāpēc valdībai vai kādām iestādēm vajadzētu piešķirt viņiem kādu īpašu statusu, bet situācija ir atšķirīga tad, ja ir runa par uzdevumiem, kas ir sabiedrības interesēs. Un uh, te nu mums vajadzētu ļoti uzmanīties, jo īpaši runājot par tiem kultūras pasākumiem, kas netiek veikti pēļņas dēļ. Tieši šādiem pasākumiem vajadzētu piemērot zināmu aizsardzību vai īpašās piekļuvas statusu. Mēs esam pieredzējuši zināmu lobēšanu arī no kultūras jomas. Un te nu mēs nonākam pie kopēja labuma, kas nav vienmēr pārdodams, bet reizi pareizē ir iesaistīts tirgus aktivitātēs. Nu labi, tirgus ir tirgus. Ja jūsu uzņēmumam neizdodas, nu tad tāds ir tirgus. Uh, Bet runājot par mobilo sakaru operatoriem, nu, ja viņi var nodrošināt labu kultūras saturu, ko pārdot, tad viņiem viss izdosies. Ja nē, nu tad neko darīt. Bet mums ir jāsaprot, ka daļa kultūras nav domāta peļņai, nav domāta tirzniecībai, un tai nebūtu jākļūst par brīvā un atvērtā tirgus daļu. Un eh, šai kultūras daļai vajadzētu būt atbalstu, un par to vajadzētu debatēt. Jo, ja mēs e, sajauksim šos dažādos kultūras aspektus, tad mēs nokļūsim, iekļūsim problēmās. Paldies! Ja jūs neiebilstat, tad e, paraugoties pulkstenī, jāteic, ka ir jābeidz strādāt ar šo darba kārtības punktu, vairs neviens runātājs nav pieteicies. Balsošana notiks 12. aprīlī. Un, uh, turpmāko dienu laikā vēl varēsim uh, padiskutēt par šo dokumentu. Paldies par ieguldīto darbu un uh, ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta, pie inovāciju politikas un uh, kā pirmajai došu vārdu kolēģei Mērkisai. Thank you, Chairman. Paldies. Paldies visiem par iesniegtajiem grozījumiem. To skaits ir 302 un 8 atzinumi ir no citām komitejām. Tas viss liecina par lielo interesi par inovācijas savienību, pārveidojot Eiropu pēc krīzes pasaulē. Runa ir par ekonomiskās izaugsmes jautājumiem un krīzes pārvarēšanu. Tagad mēs strādājam pie kompromisa grozījumiem un, manuprāt, kopumā mēs esam jau tuvu konsensam, tuvu vienprātībai par to, kas ir nepieciešams, lai uh, panāktu ekonomisko izaugsmi no jauna. Es domāju, ka vienošanās tiks panākta, bet ir daži jautājumi, kur vēl paliek neskaidrības un kur ir jāapsameklē labāks formulējums vai labāka definīcija, proti, ko mēs īsti gribam pateikt. Par uzņēmēju darbību un e, pētniecību un inovācijām universitātēs. Šeit ir domstarpības, jo šajā tristūrī uh, visi šie elementi ir vienlīdzīgi nozīmīgi inovācijā. Mums ir vajadzīgi gan, tāda, gan uzņēmē darbība, gan uzņēmē darbības gars, un ir vajadzīgas biznesa uh, struktūras, un ir vajadzīgi pētījumi universitātēs. Katram ir jāatvēl viņam piemērotie uzdevumi un jā jāsaprot katra šī elementa ļoti svarīgā loma. Es nedomāju, ka būtībā šeit ir pretruna, jo bizness jau nav nekas cits kā uzņēmēju um, nu, apvienība vai organizācija vai struktūra, tad proti tie cilvēki, kas vēlas kaut ko aktīvi darīt, attīstot savu biznesu. Uh, Un, protams, ka šeit ir gan tiesības, gan pienākumi, ir pienākumi pret, ir gan strādājošajiem, un savi pienākumi un saistības ir tiem, kas nodarbojas ar pētījumiem. Un es gribētu vēl uzsvērt, ka radošais gars vai kreativitāte uzņēmē darbībā arī ir ļoti būtisks elements, ko mēs gribam attīstīt, gribam to stimulēt un piedāvāt impulsus attīstībai. Mums ir vajadzīgi cilvēki, kas grib būt inovatīvi, kas ir ziņkāri, kas vēlas atklāt vai izdarīt kaut ko jaunu. Un es uh, domāju, ka mums vēl ir jāpiestrādā pie dažiem formulējumiem, uh, bet eh, nekādas pretrunas nepārvaramas šeit nav. Un vēl šķiet, ka ir nesaprašanās par sociālajām inovācijām salīdzinājumā ar ekonomiskajām inovācijām. Arī šeit pirms es uh, nonācu parlamentā, es visu mūžu strādāju privātajā biznesā un kaut gan šobrīd šķiet, ka uh, es pārstāvu un es pārstāvu sociāla demokrātus, tomēr es eh, vienmēr esmu iestājusies par biznesu, par tā attīstību, jo tās ir manas saknes. Un, uh, Tāpēc es šeit neredzu pretrunu starp sociālo un ekonomisko un tehnoloģisko inovāciju un biznesu. Sociālā inovācija nenozīmē vienkārši sociālu uh, um, attieksmi. Nav skaidrs definīcijas sociālajai, defini sociālajai inovācijai, bet uh, um, šī pretruna tomēr ir tikai šķietama, jo iepazīstoties ar visām iespējamajām definīcijām, sociālā definīcija nav nekas cits kā inovāciju pamats. Tas ir tas, uz kā tā balstās. Uh, tās ir iespējas iesaistīties inovācijās, tā ir iespēja strādājošiem do, nākt ar saviem priekšlikumiem, tās ir iespējas strādājošiem ietekmēt uh, notiekošo un iespējas attīstīt vai noteikt to, kas tiek pētīts, ko ir vērts pētīt, uh, Tās ir iespējas iesaistīties interesantiem, nosakot ievirzi, uz ku, pa kurieni, kādā virzienā iet. Un pilsoņiem šeit ir atvēlēta nozīmīga loma. Tā ir sociālā inovācija. Kā piemēru varētu minēt par iPhone un smartphone var izmantot visdažādākos tā saucamos appus, vai papildu programmas, un šīs programmas to iniciatori bijuši visparastākie cilvēki, cits starpā arī bērni, kas ir izdomājuši jaunas, jaunus šos papildu programmatūras, papildu lietojumus um, šiem, šajos, um, šajās ierīcēs. Uh, Sociālā inovācija ir iespēja piedalīties uh, katram, kam ir idejas, un to es gribēju izcelt īpaši, jo biznesa nozīme nav pārvērtējama, un pēc manām domām inovācija un tās uh, sekmes tirgū. Uh, tas viss sākas ar labu ideju, uh, ko izdodas sekmīgi īstenot un sekmīgi laist attiecīgo produktu tirgū. Es esmu centusies vairāk kārt šeit uzsvērt uzņēmēju lielo nozīmi un es eh, esmu ar, arī apņēmusies turpināt um, tāpat arī turpmāk. Paldies kolēģiem, kas iz, e, bija konstruktīvi mūsu sadarbībā, un es domāju, ka mums izdosies labi vienoties. Paldies! Tagad lūdzu ēna referente Satorī kundze. Lūdzu. Paldies priekšādātājiem! Es arī gribētu teikt paldies eh, Merkisas kundzei par paveikto darbu. Tas bija liels uzdevums un paldies arī citiem ēnu referentiem. Manuprāt, man bija iespēja iepazīties un apmainīties viedokļiem arī ar kolēģiem no Tautas partijas par šo iniciatīvu un mēs esam atraduši kopējus, nu, kopsaucējus, un daudzi no šiem 303 um, grozījumu priekšlikumiem nāk, uh, tie tika izstrādāti sadarbībā ar Tautas partiju. Šis ir iniciatīvas ziņojums, un tas noteikti ir pelnījis būt par ietvaru uh, ziņojumu vai pamatziņojumu. Uh, Tajā ir runa lielākoties par principiem, nevis par uh, specifiskiem jautājumiem vai īpašām nu, lietām, kas mūs varētu nodarbināt ikdienā. Mēs esam centušies pagājušajās nedēļās izvairīties no tā, ka mēs atkal sāktu apšaubīt, par ko īsti šis ziņojums būtu rakstāms mēs centāmies uh, raudzīties un analizēt, vai nebūtu labāk piedāvāt nu, tādus papildu pasākumus, atbalsta pasākumus komisijai tieši sociālās inovācijas kontekstā. Un uh, vēlējāmies atbalstīt pilotu projektus, atbalstīt uh, tātad komisijas iniciatīvas, pilotu projektus un uh, citas iniciatīvas. Šodien referenti vēlreiz izklāstīja savu nostāju. Uh, Tad mēs centāmies vispirms tikt skaidrībā, kur mēs varam vienoties, uz kā mēs visi varam balstīties kopā, domājot par šo zināšanu vai zinātības trīsstūri, kur iesaistās biznes, valsts pārvalde un valsts iestādes un arī um, izglītības un pētniecības iestādes. Uh, Mums ir jādomā, kādas iespējas mēs varam piedāvāt pilsoņiem vairāk iesaistīties. Un es gribētu jums atgādināt, ka mēs šeit esam nevis sociālā komiteja, bet rūpniecības komiteja. Un sociālajai jomai vienmēr, protams, ir jāatvēl īpaši resursi bet raugoties uz pamata principu kopumā, Eiropai ir jāturpina gūt mācība, jāmācās no pieredzes un mēs esam izstrādājuši vai izcēluši tādu virkni principu, veselu tādu tīklu, kas ļautu Eiropai attīstīties, un interese par mūsu iecerēm ir ļoti liela, un rūpniecības attīstība Eiropā ir jāstimulē, jo tas ir, nu, izdzīvošanai izšķirošs jautājums mēs redzējām, ka ir nepieciešams Eiropā atgriezties pie stipras rūpniecības politikas. Tas ir arī minēts stratēģijā 2020 un arī stratēģijā, kur ir runa par resursiem, tāpat arī mazā biznesa aktā. Un lai to varētu īstenot, industrijai ir jābūt tādai sinerģiskai, industrijai jābūt attīstītai uh, visos iesaistītajos sektoros, un es atbalstu arī referentes ieceri attīstīt sociālo inovāciju, sociālās inovācijas, kas skar mūsu ikdienu. Bet ja mēs vēlamies palikt tikai pie tā, vai to uzsvērt īpaši, tad rūpniecība uh, nonāk tā kā virknē ar virkni citu elementu, un, uh, manuprāt, tas nebūtu īsti pareizi. Rūpniecībai šeit ir jāatvēl daudz lielāka vieta. Ir arī mm, iesaistītie vai mm, sadarbības partneri, kas nevēlas šos šīs sociālās inovācijas šajā ziņojumā. Ja mēs gribam nolikt visam centrā pilsoņu iespējas piedalīties, tad uh, otrā plāna atvirzās mūsu vēlme um, attīstīt rūpniecības politiku, un, bet mūsu galvenais uzdevums taču ir panākt ekonomikas izaugsmi, lai ekonomika atkal sāk attīstīties. Uh, tad mums vēl ir laiks diskutēt. Un es domāju, ka kompromiss mums būs jāatrod, vai tas izdosies, to redzēsim, bet nevajadzētu turēties pie divām paralēlām pieejām, divām filozofijām. Paldies, tagad vēl ir daži runātāji, katram varu dot ne vairāk kā divas minūtes, jo tad būs komisāri pulksten 11. Paldies, priekšēdētāji. Man ir īss komentārs. Satorī kundze un Merkis kundze eh, runāja par pilsoni un viņa iespējām iesaistīties. Tad mēs runājam par to, ka cilvēks ir mūsu centienu centrā. Cilvēks, pilsonis, tas ir tāds, nu, ierobežots, tomēr šaurāks jēdziens nekā cilvēks. Un vēl, uh, runājot par sociālpolitiskiem, ekonomiskiem, vides politikas uzdevumiem, tehnoloģiskiem izaicinājumiem, tad atbildes var meklēt dažādos veidos, un Eiropas Savienība turpinās meklēt atbildes, bet gribētu pateikt, ka inovācija ir ļoti, ļoti svarīgs elements zināšanu trīstūrī, par ko runāja iepriekšējie. Inovācija nozīmē zināšanu pārvēršana naudā. Un uh, zinātne un pētniecība vairāk nodarbojas ar piešķirto līdzekļu izlietošanu. Manuprāt, inovācijas sociālā dimensija tiešām ir visnotaļ redzama un nozīmīga. Mums ir jātīsta visi trīs elementi zināšanu trīstūrī. Eiropa vairs nav izolēts teritorija pasaules kartē. Mums nekas cits neatliek kā salīdzināt savas pētījumu un inovācijas aktivitātes ar to, kas tiek darīts citās pasaules daļās. Septiņi miljoni Uh, zinātnieku strādā, um, lai attīstītu inovācijas un uh, pēdējā gadu laikā um, līdzekļu apjoms ino pētījumiem ir pieaudzis par 45%. Un Ķīnā un Indijā ļoti liels līdzekļu apjoms tiek uh, iztērēts izglītībai un arī ASV uh, īpaši izceļas ar ļoti lielu jauniesniegto patentu skaitu un par to, ko teica Satorī kundze. Sociālā un uh, humānā dimensija liecina par to, ka mums ir priekšnoteikumu, lai varētu attīstīt um, inovācijas Eiropā. Tagad Vidal Kvadras lūdzu. Um, thank you, President. Jā, paldies priekšsādātāji. Pirmkārt, eh, es vēlētos mērķis skundzei sacīt, ka mani pārsteidza viņas komentārs, ka neraugoties uz to, ka viņa ir sociāldemokrāte, viņa ir uzņēmēja pusē. Kā jau jūs e, varbūt zināt, Merkisas kundze, kā sociāldemokrātei jums vajadzētu atbalstīt e, labklājības valsti, kas nodrošina iedzīvotājiem pensijas, sociālo drošību. Jums vajadzētu būt valsts sektora pusē, kas aizsargā iedzīvotājus un e, rūpējas par sabiedrības neaizsargātajiem slāņiem. Un, lai to izdarītu, valstī ir vajadzīgi resursi, ievērojami resursi, kas tiek iegūti no nodokļiem. Šos nodokļus maksā uzņēmumi un arī to darbinieki. Jums, kā sociāldemokrātei, līdz ar to būtu jāatbalsta uzņēmumi, nav problēmu. Jūs esat ļoti uh, pārliecinoši sociāldemokrāte tajā, ka esat uzņēmumu pusē. Uh, Es vēlētos pateikties referentei par darbu, ko viņa ir ieguldījusi, izveidojot 35 kompromisus no šiem uh, vairāk nekā 300 grozījumiem. Man ir liels prieks par to, ka daži no maniem uh, grozījumiem arī ir iekļauti kompromisos un uh, koncentrēšanās uz uzņēmumiem arī šeit ir vērojama, jo tie galu galā ir mūsu ekonomikas virzītāji. Mēs eh, saprotam, ka mazo uzņēmumu panākums vērtē pēc to izaugsmes un eh, maza uzņēmuma mērķis, protams, eh, kādreiz ir kļūt par vidējo uzņēmumu. Savukārt vidējais uzņēmums vēlas kādu dienu kļūt par lielu uzņēmumu un eh, tāpēc es priecāšos ieraudzīt rezultātus eh, mazo uzņēmumu akta pārskatīšanai, kas tika izskatīts arī, kas tiks izskatīts arī konkurētspējas padomē maijā, un mēs par to arī veidosim rezolūciju. Es priecājos, ka referente ir ņēmusi vērā manus grozījumus, uzsvēru uz to, cik svarīgi ir ieguldīt apmācībā un cilvēku attīstībā. Mūsu cilvēku resursu turpmāka attīstība ir svarīga biznesu inovācijā un uzaugsmē, izaugsmē, jo īpaši, ja tiek uzsvērta iedzīvotāju loma inovācijās, norādot, ka inovācija ietver sevī gan mācīšanos, gan apmācību, tādējādi padarot komercializāciju vieglāku. Man ir prieks redzēt, ka Mērkīsas kundze uzskata uzņēmējus par neatņemamiem partneriem mūsu inovāciju stratēģijā. Un uh, Tā ir noticis arī kompromisos par 1, 7, 15 un citiem punktiem. Man prieks arī redzēt, ka šajos būtiskajos aspektos, kas ir svarīgi mums, lai izstrādātu veiksmīgu ziņojumu, referente ir ieturējusi pieņemamu pozīciju Tāpēc mani pārsteidz 2, 4, 8 un 10 punkts, kuros ir papildu atsauce uz to, ka uzņēmumi un iedzīvotāji ir vienā līmenī. Tātad šajos punktos šī atsauce vienkārši nav iekļauta. Runājot par sociālajām inovācijām, kā jau es teicu mūsu pēdējās debatēs, man nav nekādu šaubu par to, ka inovācijas ietver sevi arī sociālus pienākumus un arī sociālas sēkas. Tāpēc konsekvences vārdā ar mūsu līdzinējiem tekstiem, es labprāt izmantotu inovāciju sabiedrības jēdzienu, jo tas sevi ietver gan individuālās, gan intelektuālās iespējas, kas ir jebkādu inovāciju pamatā, kā arī tās struktūras, kas valda mūsu sabiedrībā, vai tie ir uzņēmumi, vai skolas, vai jebkādas asociācijas, kas ļautu individam veiksmīgi izmantot un attīstīt savu potenciālu. Visu beidzot, es ceru, ka referente mm, arī uh, uzlabos uh, šo ziņojumu turpmākajās diskusijās, un es ar prieku gaidu sadarbību ar ēnu referentiem. Paldies, Paskas kungs. Ďakujem za slovo, uh, vážený pán predseda kolegovia. Úvodom by som chcel... Paldies par to, ka devāt man vārdu. Uh, savas politiskās e, grupas vārdā es vēlētos pateikties Merkisas kundzei par šo inovācijām veltīto ziņojumu, un es arī vēlētos norādīt uz informācijas tehnoloģiju nozīmīgumu. Internets un platjoslas pieslēgums tam var būt ļoti būtiska loma Eiropas uh, attīstībā pēc krīzes. Tas ir inovāciju dzinulis. Uh, un līdz ar to piekļuvi platjoslas interneta pieslēgumam ir būtisks priekšnosacījums Eiropas inovācijas partnerībai. Un eh, līdz ar to liela ātruma optiskie interneta pieslēgumi ir ļoti svarīgi. Tos dalību valstis var, izma var izmantot kā kanālus, tostarp arī valsts pārvaldē, e-komercijā, tāpat arī veselības aprūpes elektronizēšanā. Visu beidzot runājot par um, septīto punktu un uh, Cevelī kundzes grozījumu, kura pamatā ir uh, savienoto valstu secinājumi. Uh, Es uzskatu, ka vajadzētu precīzi izvērtēt prasmes, ko mēs varētu izmantot, un tāpēc ir svarīgi apsvērt arī metodas, kas tiek izmantotas uh, savienotajās valstīs. Paldies! Tas noska kungs. Paldies priekšsēdētāji. Kā ēnu referents es vēlētos uh, paust savu cieņu Merkisas kundzes uh, centieniem. Viņa ir uh, mēģinājusi precizēt un uh, norādīt, ko tad īsti inovācijas nozīmē Eiropas nākotnē. Eiropas konkurētspēja ir atkarīga no inovācijām, tāpēc līdzīgi kā iepriekš runājušie. Ja Arī es vēlētos komentēt atsevišķus punktus. Runājot par sociālo inovāciju nozīmi, eh, šeit eh, diskusija varētu būt komplicēta. Mēs, mēs esam par eh, plašāku inovāciju aptvērumu un atbalstām inovācijas. Un eh, te nevajadzētu eh, ieviest kaut kādas prioritātes. Daudzi uzņēmēji ir norūpējušies par savas situācijas uzlabošanu tirgū, un uh, tam viņi upurē sociālos aspektus. Mazie uzņēmēji vēlas kļūt lielāki, savukārt lielo uzņēmumu mērķis ir vēl vairāk augt, un to arī Mērkisas kundze ir atspoguļojusi Tāpat arī runājot par atsevišķu studentu un uh, citu individu aktivitātēm tehnoloģiju jomā, tostarp attiecībā uz iPhone, tie ir tikai pirmie soļi šajā jomā. Mēs uh, priecājamies par to, ka tiek uh, runāts par jaunu ideju veicināšanu uh, dzīves līmeņu uzlabošanu, bet eh, man problēmas sagādāja pārāk lielā mm, tādu inovāciju uzsvēršana, kas ir mm, aktivitātes, mm, lejupējošas aktivitātes. Un uh, Tāpēc man ir liels prieks par to, ka uh, diskusijas ir ievirzījušās tieši šādā gultnē. Šis jautājums ir daudz nopietnāks nekā mēs domājām sākotnēji, un tas sevi ietver ļoti plašu pasākumu klāstu. Eiropas situācija nākotnē arī no tiem ir atkarīga, un es esmu gatavs sadarboties, lai ziņojumā tiktu vēl vairāk uzsvērta inovācija nozīme, un es esmu gatavs arī referenti turpmāk atbalstīt šajā darbā. Inovācijas ir ārkārtīgi svarīgas nākotnē. Paldies, Nistāroja kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Un uh, šajā diskusijas posmā man ir pāris komentāru. Uh, par pamatlietām. Pirmkārt, pastāv diezgan liela plaisa mm, e- Eiropā pamatprasmju un zināšanu jomā. Un jautājums ir par to, kam tad ir eh, jānāk tālāk šajā inovāciju ķēdē. Procedūras ir diezgan ilgstošas, ir vajadzīgs eh, daudz laika, lai eh, tās virzītos, arī tehnoloģija ziņā ir daudz notikumu, tiek ievilkti platjoslas kabeļi, un ja mēs paraugāmies uz to, kas notiek uh, attiecībā uz veselības aprūpi un kaut vai veco ļaužu aprūpi, pastāv plaisas. Mēs runājam par inovāciju savienību. Es domāju, ka par šiem aspektiem arī ir jāvēst ziņojumā. Tāpat arī ir uh, jāparedz uh, šie aspekti noteikumos 2014. Uh, gada noteikumos un citos. Ja mēs raugāmies uz konkrētiem punktiem, uh, tad eh, šādi specializēti pievēršoties mēs arī varētu kaut ko sasniegt, bet eh, vispārīgajā pieejā, manuprāt, ir virkne trūkumu. Kaut vai tas, kā mēs formulējam šo procesu, vai tās ir sociālās inovācijas vai kas cits, pats šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un tam nav pievērsts gan uzmanības. Ir svarīgi iesaistīt galvenās interesētās puses, un šī procesa pamatā ir bijis jautājums par to, vai mēs raudzīsimies no nozaru skatu punkta vai no iedzīvotāju skatu punkta. Es domāju, ka virzība ir notikusi pārāk strauji. Ir pieci, manuprāt, lieliski grozījumi. Ir arī lietas, eh, kas vēl būtu jāpanalizē vēl ir laiks. Šis ziņojums ir ļoti būtisks, bet tajā iekļautais būs agri vai vēl jāpārnes arī noteikumos. Un daudz no formulētajiem noteikumiem ir diezgan vispārīgi. Paldies priekšsādātāji par uh, sociālo inovāciju definīciju runājot. Cilvēki Eh, runājot par sociālajām inovācijām, bieži vien saprot atšķirīgas lietas. Pirms es kļuvu par Eiropas parlamenta deputāti, es veicu akadēmisku pētījumu par šo definīciju, jo arī mani mulsināja mm, dažādās nozīmes. Es izstrādāju ziņojumu, mēs organizējām darbu grupās un semināros, un es nonācu pie secinājuma, ka sociālā inovācija atšķiras no inovācijas sociālajās jomās. Sociālā inovācija ir par sociālo vajadzību uzsvēršanu, par akcentu uz jauniem uzdevumiem, piemēram, sabiedrības novecošanos, un arī par spēcīgu drošības tīklu veidošanu, proti fondu, labdarības struktūru veidošanu, te pamatā ir elastīgums un arī spēcīga pilsoniskā sabiedrība, kas var nākt klajā ar inovatīviem risinājumiem sociālajām problēmām. Un tāpēc te mēs nevaram runāt tikai par inovatīviem risinājumiem, bet arī veidiem, kādos tie tiek iegūti. Ir jābalstās uz sociālajiem tīkliem un jāraugās, kā tie var veicināt sociālo problēmu risināšanu. Tāda to sevi ietvēra definīcija, ko ļoti daudz izmanto akadēmiķi apvienotajā karalistē, ASV un citās valstīs. Tāpēc mums pirmkārt ir jāvienojas, eh, ko mēs saprotam ar sociālajām inovācijām, lai mēs nerunātu par atšķirīgām lietām. Es iesniedzu grozījumu par šo jautājumu, un eh, šķiet, ka referente to ir pieņēmusi arī kompromisa grozījumos. Paldies, Matijas skundze! Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, atvainojiet, ka ierados uh, tik vēlu, un es mēģināšu izteikties īsi. Es piedalījos citā sanāksmē, un eh, tāpēc es nevarēju arī šeit saulēcīgi ierasties. Bet, protams, šeit notiekošā diskusija ir ārkārtīgi svarīga, un uh, Mm, jāteic, ka Mērkīsas kundzes izstrādātais dokuments ir uh, tāds uh, pilnvērtīgs priekšlikums. Ir skaidrs, ka mums ir jārūpējas par inovācijām Eiropā, un es vēlētos uzsvērt, ka es atbalstu šo ziņojumu. Protams, mums ir jāroda arī kompromisi, bet es vēlos atkārtot norādīt, ka pilnīgi piekrītu tam, ka inovācijas ir vajadzīgas visiem. Šī koncepcija sevī jau visu ietver. Es negribu atkārtoties un pateikt to, ko jau teica Kavaljo, bet e, ir jāatbalsta un jāuzsver sociālās inovācijas. Tas būtu visaptverošāk. Un uh, ja mēs eh, vēlamies novērsties no reālajām problēmām, ja mēs vēlamies samazināt šo atvērumu, nu tas nebūtu pareizi. Runājot par grozījumiem, kompromisa grozījumi, manuprāt, ir pieņemami, un, eh, kā jau tika norādīts mums, vajadzētu runāt par sociālajām inovācijām un iespējams arī par inovācijām, kas uh, attiecas uz individiem. Visu beidzot, mums varētu draudēt briesmas, ka patiesībā mēs varbūt nemaz nebūsim tik inovatīvi. Uh, Mums ir jāizvēlas eh, varbūt starp eh, tādu koku, kas ir zaudējis dažas lapas, un starp mūžzaļu koku. Mums ir jāuzmanās, lai mēs tomēr varētu veidot kādu pievienoto vērtību nākotnē. Paldies, un izsakieties lūdzu īsi, ja mums būs jādod vārds komisijai. Paldies, priekšsēdētāji, zinu, ka mums ir ļoti maz laika, un es gribēju. Uh, sniegt atbalstu Merkes kundzes ziņojumam uh, kopumā un gribētu norādīt uz atsevišķiem aspektiem, kas komisijai ir svarīgi. Uh, Tātad ietver nosacījuma nozīme, kas uh, parādās uh, Merkas kundzes ziņojumā, kur iet runa par uh, kapitāla prasībām, par kopienas patentiem, par starptautisko dimensiju, par to runā Merkas kundzes ziņojums, arī Cekals kungs ziņojums, tālāk ar Torī kungs, El Kvadras kungs savos grozījumos runā par to, cik svarīgi ir likumdošana inovāciju jomā. Arī mums tas ir būtiski. Par definīcijām daudz tika runāts par sociālajām inovācijām. Uh, Hacimāra Kakis uh, kunga grozījuma runā par to, ka komisija jānāk lajā ar inovācijām. Kā jūs zinat, tad ir ļoti daudz autoritatīvu definīciju. Mēs esam centušies būt pragmatiski un likt galdā vairākus indikātors, kas ļauj izmērīt inovāciju ietekmi, kā arī indikators, kas ļautu uh, mums un jums kā politikas veidotājiem plānot uh, labu inovāciju politiku. Esmu nedaudz nobežījusies par to ziņojumu daļu, kur iet runa par to, ka maziem vidiem uzņēmumiem šīs ietver programmas ietveros būtu jāsaņem garantijas. Diemžēl garantijas netiek prasītas, tiek prasīti aizdevumi. Nav nekādu zīmju arī, kas liecinātu, ka īstermiņā tās tiktu pieprasītas, bet jaunajā strateģiskajā ietvarā mēs to paredzēsim. Vispēcot par universitātēm un uzņēmē darbību un inovāciju šīs jomās. Kā es teicu, tas ir šis uh, trīs stūrs vai kā referents to nosauc par dimanta griezumu. Un visbeidzot, pēdējā piezīme par nelielu nožēlu par to, ka netika, izrā, netika runāts par saprātīgu un gudru fiskālo konsolidāciju, lai nacionālajos budžetos netiktu atcirts finansējums izaugsmēji, pētniecībai, izstrādēji, inovācijai. Diemžēl par to ziņojumā uh, runa neiet, bet es ļoti ceru, ka šis parlamenta sasaukums noteikti piekrīt tādai nostājai nostājai, ka šādi samazinājumi, finansējumi samazinājumi nenodrošinās uh, attīstību. Ir nepieciešams budžeta atbalsts inovācijām. Paldies vēlreiz referentē, kā arī grozījumu iesniedzējiem. Paldies! Merci, thank you very much. Liels paldies, Merkas skundz lūdzu. Paldies kolēģiem par uh, vērtīgajiem komentāriem un Par filozofijas eh, sasniegumiem var pārliecināties tikai tad, ja pretējās partijas pārstāvs pastāsta par to, kāda ir bijusi jūsu filozofija. Paldies par to. Es piekrītu jums uh, pilnā mērā, bet tikai dažreiz uh, varbūt ir pārpratumi attiecībā uz ideoloģiju. Es domāju, ka mēs rūpējamies ne tikai par naudas tērēšanu, bet arī par eh, naudas resursu ieplūšanu valsts budžetā. Kas attiecās uz debatēm, tad eh, tās bija eh, ļoti intensīvas, it īpaši par vienu no aspektiem. Uh, Un es domāju, ka mēs ļoti lielā mērā esam viensprāts par to, ka līdz šim esam daudz runājuši par sociālajām inovācijām, bet ir arī vēl citas lietas, kuras nav tikušas pieminētas, bet par ko varam vienoties. Es piekrītu, ka Valju kundzei, ka sociālās inovācijas ir par procesiem, nevis par sociālo ietekmi, un tas nozīmē darbu un procesu. Bet ja ir uh, problēm, problēmas ar to, tad varbūt nodefinēsim, kas ir sociālās inovācijas, vai arī nosauksim šo procesu citādāk. Un es piekrītu tam, ka mēs nedrīkstam uh, veicināt uh, tikai uh, viena veida inovācijas. Mums ir jāsniedz plašs atbalsts visa veida inovācijām, un šiem elementiem ir jābūt visaptverošiem, papildinošiem, lai inovācijas visās jomās virzītos uz priekšu paralēli, un lai mēs panāktu rezultātus plašākā mērogā, ieskaitot arī tirgu. Es atbalstu komisijas nostāju tajā, ka mums ir nepieciešama rūpniecības politika. Tas ir ļoti svarīgs elements, un tādēļ es atbalstu šīs vadošās iniciatīvas rūpniecības politikā. Un mums ir nepieciešama arī tāda droša struktūra, arī likumdošanas struktūra. Es piekrītu jums, ka šis aspekts būtu jāizgaismo vēl vairāk. Tāpat eh, piekrītu Cikals kundzei, ka mums būtu jāstiprina šis zināšanu trīsstūrs un es esmu aicinājusi realizēt holistisku vai visaptverošu pieeju, parādot to, ka mums ir nepieciešams aktivizēt un virzīt visus svarīgos elementus. Ja mēs esam aizmirsuši par gudru un saprātīgu fiskālo konsolidāciju, tad nākamajā nedēļā, 9. aprīlī, ir paredzēta tikšanās vēl ar referentiem, un tad mēs varētu parunāt par šo aspektu. Paldies! Merkis skundze, paldies par mm, to, ka piedāvājāt šiem uh, sarežģītiem jautājumiem viedus risinājumus. Ar to mēs arī beigsim skatīt šo darba kārtības punktu un vēlos jūs atgādināt, ka 12. aprīlī mums ir balsojums, cerams par labu, veiksmīgu ziņojumu. Un pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Uh, sveicu šeit uh, komisāru Vasilju. Viņa šeit pie mums neierodas tik bieži kā citi komisāri, bet tomēr ir kāda tēma, pie kuras mēs uh, kopā strādājam un kurai ir tieši sakars ar ar mūsu jomu, respektīvi Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūts, Un es pateicos komisārei par to, ka viņa ir ieradusies un dod viņai vārdu. Lūdzu. Uh, thank you very much, uh, President. Liels paldies priekšsēdētāja Reola, godātie deputāti. Man patiešām ir liels uh, prieks uh, būt šeit un runāt ar jums par uh, jautājumu, kas mani interesē, jo īpaši tas ir Eiropas Inovācija un Tehnoloģija institūts vai EIT. Tas ir viens no projektiem, kam ir iespēja veidot mūsu nākotni, un tas var dot reālu un ilglaicīgu milzīgu e, ieguldījumu Eiropas inovāciju ainavā, veicinot jaunu pārvaldību un inovācijas Eiropā. Es uzskatu, ka EIT atspogļo to, kā mēs Eiropieši risinām inovācijas izaicinājumu. Mēs esam integrēti un vienoti uz vienota mērķa sasniegšanu, bet pietiekam elastīgi, lai respektētu dalībnieku dažādību. Pēdējos dažos gados EIT e ir pārvērties no idejas par konkrētu realitātu, un es zinu, ka daži no jums šajā komitejā ļoti aktīvi piedalījās šajā procesā, veidojot EIT pamatus, un es gribētu jums par to pateikties. Šodien EIT varbūt ir pavisam neliela struktūra, tomēr tās uh, aug strauji un nepārprotami un es domāju, ka drīz mēs varēsim plūkt tās augļus. Šodien mēs esam izveidojuši pilnīgi jaunu un inovatīvu EIT kopienu, kur strateģisko virzienu uh, nosaka valde un EIT birojs, bet inovatīvais darbs tiek veikts trijos centros. Tās, tā saucamās zināšanu un inovāciju kopienas vai KIKS. Tās apvieno publiskās privātās partnerības, kas ir Eiropas radošies, radošākie spēki gan attiecīgajā nozarē, gan augstākajā izglītībā un pētniecības jomā. Tātad mums ir trīs šādi centri. Viens strādā pie ilgtspējīgās enerģētikas jautājumiem, to sauc par Kikino enerģiju. Tālāk centrs, kas strādā pie klimata pārmaiņām, Climate Kick un informācijas un komunikāciju sabiedrības jautājumiem ar EIT ICT laboratorijām. Pēc desmit mēnešiem, kas ir rekord īsts laiks, šīs partnerības reāli darbojas. Un Caur šiem inovāciju tehnoloģiju centriem mēs veidojam unikālu Eiropas miedarbības modeli starp zināšanu trīs stūra dalībniekiem. Vispirms šie centri vai kiks veidos jaunas biznesa iespējas, veicinot jaunu uzņēmē darbības kultūru. Piemēram, Kik Ino Energy paredz ka kopumā būs jauni 20 uzņēmumi un iniciatīvas laika posmā 2011. līdz 2013. gadam. Savā pārvaldībā šiem dažādajiem centriem ir ļoti spēcīgs stimuls sekot šai biznesa loģikai, jo tie ir veidoti kā juridiskas personas ar skaidru vadības struktūru un uzņēmumu vadītāju, galveno izpildu direktoru. Tā būtiski atšķiras no tā saucamo daudz partnerības pieeja un neveiksminieku sadarbības struktūrām. Eiropas Savienība finansē tikai 25% no kopējā KIK budžeta, un tas kalpo par ļoti labu stimulu, lai viņi piesaistīt naudu no citiem avotiem, tīpaši privātajiem investoriem. Otrakārt, šie centri, šie kiks ir ne tikai virtuāli tīkli, bet tiem ir nopietni geogrāfiskā bāze, tie ir iesakņojušies vietējās un reģionālajās kopienās. Katrs kiks sastāv no pieciem līdz sešiem kologācijas centriem, kas ir tā saucamās reģionāli, reģionālie mēzgli, ko veido um, pētniecības un zinātnes institūti, kā arī uzņēmumi, kas strādā pie konkrētām apakštēmām. Trijos Kiks centros ir apmēram 16 kolokācijas centri no Barcelonas līdz pat Berlīnai un no Stokholmas līdz Silēzijai. Un šie kolokācijas centri uh, var kļūt par pasaules līmeņa uh, centriem. Treškārt, kiks stimulē cilvēku mācīšanos un izglītības iegūšanu, un tas arī ir kaut kas jauns sadarbībās starp uzņēmumiem un zinātnes institūtiem. Tiek pilnībā integrēti trīs komponenti - pētniecība, inovācija un augstākā izglītība. Patiešām šie KIKS centri ir izstrādājuši izglītības programmas kopā ar akadēmiskajiem un uzņēmumu vai biznesa partneriem. Tās ir maģistra programmas, doktorantūras programmas, tā saucamās vasaras skolas, piemēram, Kikino enerģija. Vien plāno izglītot un apmācīt gan arī 2000 studentu, doktorantu un profesionāļu turpmāko trīs gadu laikā. Šis konkrētais kik šā gada rudenī sāks maģistra programmas semestri un vēl divi semestri sekos nākamajā gadā. Šīs jaunās programmas galvenokārt koncentrēsies uz tehnisko prasmi apgūšanu, kā arī uzņēmē darbības un biznesa attīstību. Tie veicinās mobilitāti starp dažādiem kiks partneriem. Uh, nodrošinot eh, praksi uzņēmumos un sadarbību starp universitātēm. Mērķis ir piesaistīt eh, jaunus gudrus cilvēkus, risinot sarežģītus jautājumus starpdisciplinārijā jomā, kam ir nepieciešama inovatīva kapacitāte Eiropā, lai labāk reaģētu uz darba tirgus prasībām. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs gribam mainīt uh, domāšanu jaunajā paudzē un bagātīgi atalgot uzņēmē darbības iniciatīvu. Bet bez tam EIT ir dzīva organizācija, EIT biroja, darbojas eh, Budapeštā jau gandrīz gadu, un līdz gada beigām institūts būs uzņēmis pilnus apgriezienus savā darbībā. Visbeidzot, EIT fonds ir sācis strādāt, kā jau ir paredzēts EIT regulā. Fonds ir vēl viena jauna inovatīva iezīme EIT koncepcijā un tas ir pirmais šāda veida fonds Eiropas Savienībā. Tas palīdzēs EIT un arī KIKS centriem piesaistīt finansējumu no privātā sektora. Un man ir liels prieks, ka fonda valdē ir daudz pieredzējuši un izcilu personību, un to vada Kristiāns Žurkēnkungs, kurš ir Solvei izpildirektors. Dāmas un kungi, es jau pašā sākumā teicu, ka EIT aug, bet tagad ir mūsu ziņā liktam uzziedēt. Un kā uh, viens no šīs komitejas deputātiem nesen teica, eh, Šarvalo kundze teica, ka šis EIT ir ļoti svarīgs un kritiski izšķirošs elements mūsu nākotnē. Līdz decembrim es jums iesniegšu pirmo strateģisko inovāciju darba kārtību, kas iezīmē turpmāko darbību nākamajiem septiņiem gadiem. Šeit ir ļoti svarīgi nodefinēt uh, tēmas, pie kurām strādās un tiks veidoti nākamie kiks, kā arī to, kāds būs strateģiskās EIT aktivitātes nākamajos gados. Es esmu iecerējis iesniegt priekšlikumu EIT regulas izmaiņām, ja tas būs nepieciešams, un mēs arī balstīsimies uz pieredzi un mācību, ko guvām no pirmās kiks kārtas, lai realizētu nepieciešamās pārmaiņas un šis modelis būtu vēl efektīvāks. Es paļaujos uz jūsu komitejas atbalstu, to realizējot, lai mēs kopā varētu veidot EIT nākotni Eiropā. Bez tām šis gads ir izšķiroši svarīgs attiecībā uz to, kādu lomu EIT ieņems nākamajā finanšu ietvarā un kopīgajā strateģiskajā ietvarā, kas tiks nodefinēts Eiropas Savienībai. Es ticu, ka EIT pozicionēša kopējā strateģiskajā ietvarā palīdzēs veidot sinerģiju un veidos daudz saskaņotāku un konsekventāku Eiropas Savienības inovāciju ainavu. Un EIT noteikti iegūs, ja mēs nodrošināsim ciešāku saikni starp dažādiem finansēšanas avotiem. Tādēļ es atbalstu šādu pieeju. Tomēr mums ir jābūt ļoti atklātiem par EIT pievienoto vērtību jau atjaunotajā Eiropas Savienības inovāciju un augstākās izglītības ainavā. EIT dos rezultātus tikai tad, ja tā būs elastīga institūcija, kas netiek ieguldīta tradicionālajā finansēšanas prokustu gultā. EIT raksturo augsts autonomijas un elastības līmenis. Tā ir orientēta uz uzņēmēju darbību un rezultātu sasniegšanu, tādējādi kiks ir atraktīvi privātajam sektoram. Tā ir aprīkota ar vieglu un elastīgu pārvaldības struktūru un tā spēj darboties elastīgu finansēšanas noteikumu ietvaros. Ir ļoti svarīgi neapgrūtināt kiks ar papildus slogu. Šajā sakarā es strādāju ļoti cieši kopā ar komisāru Koegānu Kvīnu. Es esmu pārliecināta, ka es varu paļauties arī uz jūsu komitejas deputātu pieredzi, eksperta zināšanām, lai atrastu visgudrāko veidu, kā nodrošināt finansējumu EIT, vienlaicīgi saglabājot tā elastību un autonomiju kas ir izšķiroši svarīga veiksmīga rezultāta sasniegšanai. Mēs ieejam izšķirošā EIT nākotnes fāzē. Kā es teicu, trīs KIKS izpildu direktori teica, ka tagad ir svarīgi nodrošināt rezultātus, bet es paļaujos uz mūsu veiksmīgu sadarbību turpmākajos mēnešos un politisko atbalstu, lai nodrošinātu EIT nākotni, tā stratēģiju un finansējumu nākotnē. Paldies! Paldies, Komisārs Kūns, liels paldies jums! Un pirms debatēm uzreiz gribu jums pateikt, ka šī komiteja ļoti labvēlīgi ar lielu interesi seko līdz tam, kā attīstās EIT. Daži no mums pirms neilga laika Budapeštā apskatīja šo institūtu. Manuprāt, šis projekts ir ļoti aizraujošs. Tagad došu vārdu kolēģim, lūdzu, Rībiga kungs. Šobrīd man ir seši runātāji. Runātāji sarakstā lūdzu īsus un uh, gudrus jautājumus. Paldies. Paldies. Komisārs kundzei, man nav jautājumu, man ir lūgums. Uh, EIT ļoti sekmīgi uzsācis darbu, un mēs zinām, ka septītajā pētījumu ietvaru programmā un no citām programmām nu, mums ir nepieciešams parūpēties par to, lai rezultāti tiktu izmantoti izglītībā, lai zināšanas pēc iespējas ātrāk nonāktu pie strādājošajiem uzņēmumies, vai nevajadzētu izstrādāt jaunu komunikācijas stratēģiju, lai gūtās zināšanas un pieredze uh, nonāktu īstajās rokās pēc iespējas ātrāk. Paldies! Cukālis kungs lūdzu. Paldies! Arī es gribu sveikt komisāri mūsu vidū. Tas ir patīkams pārsteigums dzirdēt, ka izglītības un jaunatnes un multilingvālisma uh, pār um, komisāri ir iesaistījusies EIT attīstības veicināšanā. Uh, Es atceros, kā šis institūts tika veidots, kā kas stāvēja pie tā izveides pašiem pirmsākumiem, un man ir jautājums. Manuprāt, ir ļoti nepieciešams radīt saikni ar izglītību un tālāk, tālāko izglītību, mūža izglītību. Uh, Tāpat kultūrā mēs redzam, ka Eiropā mums mazliet tomēr problēmas rada centieni iesaistīties startautiskā attīstībā, inovāciju jomā. Mums nav īsti izdevies uh, iesaistīties šajā startautiskajā sadarbībā. Uh, uh, Obama ir izveidojis jau 70. Un uh, arī Ķīnā šobrīd investīcijās tiek ieguldīts vairāk līdzekļu nekā ASV un ir ļoti, ļoti liels patentu skaits no Ķīnas. Es gribētu no jums dzirdēt, vai koordinētā stratēģija, kāda tā šobrīd izskatās līdz 2020. gadam, vai tā ļaus gūt labus rezultātus? Vai saskaņā ar Lisabonas stratēģiju ir paredzēts rīkoties, vai nav iespējams intensīvāk strādāt? Paldies! Paldies, Nīstēroja kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra Komisārs kundze, es ļoti priecājos, ka jūs šodien esat šeit, un es priecājos arī par to, ka komisāri tik labā, tādā koleģiālā gaisotnē sadarbojas savā starpā. Es ļoti priecājos, ka komisija atbalstīja šo inovatīvo projektu, tieši grūtos laikos un arī ņēma vērā parlamenta ieteikumus, sevišķi attiecās uz šiem kolokācijas centriem. attīstība notiek ļoti strauji, un mums ir jābūt pietiekami labi kvalificētiem, lai varētu piedalīties. Jūs runājat par dažādām neatkarīgām aktivitātēm, bet skatoties uz Eiropas uh, kopīgo aktivitāšu spektru, pētījumu, ietvaru programmām, tehnoloģiskām iniciatīvām tā tālāk, mēs redzam, ka daudz viet aktivitātes pārklājas. Vai tas nu, nepasliktina jūsu situāciju. Varbūt vajadzētu nevis dubultot aktivitātes, bet koncentrēt tās noteiktos, noteiktos projektos. Tik sekmīgi jūs varat piedalīties debatēs. Merkis skundze, es ļoti priecājos, ka jūs apmeklējat mūs tieši brīdī, kad mēs runājām par inovācijas savienību. Un mans jautājums, kā tad ir saskaņā ar jūsu filozofiju, kā EIT palīdzēs risināt uzdevumus, kas ir inovācijas savienībai? Mēs par to esam runājuši arī pašreizējā ziņojuma projektā. Un šīs partnerības EIP arī tām būs daudz dažādu izaicinājumu. Jūsu, nu, jums ir lieli uzdevumi, bet jūs nerunājat šeit par tādiem visaptverošiem globāliem uzdevumiem, Kā jūs saskaņosiet šo kolokācijas centru darbību ar Ei, Eiropas inovāciju partnerībām? Jūs runājat par to, ka EIT ir jāatrod īstā vieta um, daudzgadu pētniecības un inovāciju programmā, bet ko tas īsti nozīmē? Un vēl inovāt, inovāciju. Mēs nevaram nekad zināt, ko inovācijas nesīs, bet jo labāk, uh, jo lielāka ir elastība, jo vairāk ir iespējams stimulēt inovāciju izstrādi. Manuprāt, EIT līdz šim nav apliecinājis, ka ir sevišķi elastīgs. Un jaunās idejas ir izraisījušas zināmas, zinām kustēšanos, bet skatoties uz gravitācijas spēkiem, nu visgrūtāk jau ir iekustēties, vai jūs varētu pateikt, kad kustība būs sākusies, vai tad būs iespējams nodrošināt pietiekami labu elastību. Romāna Jonan Sifli lūdzu. Paldies, paldies komisārs kundze par jūsu prezentāciju. Es biju ēnu referente pārstāvot tautas partiju šajā kontekstā, un es ceru, ka šis institūts tuvākajā laikā sāks aktīvi strādāt. Man ir pieci jautājumi. Jūs teicāt, ka decembrī jūs izveidojāt pirmo strateģisko ietvara darba programmu un. Vai ko jūs varat pateikt par 2020. gada stratēģiju tā aptvērtā tad visus šos kolokācijas centrus, kā vieta EIT būs šajā darba programmā, arī runājot par iecerēm līdz 2050. gadam. Tāpat jūs teicāt, ka jums būs um, priekšlikums likumdo, jaunajai likumdošanai. Um, E, attiecībā uz EIT vai grozījumiem šajā likumdošanā. Tāpat EIT ietvarā ir šie 16 kik kolokācijas centri. Varbūt jūs varat mazliet pastāstīt, kādās valstīs, kāds ir geogrāfiskais izvietojums šiem centriem un kā sadalās institūcijas um, geogrāfiskā nozīmē. Uh, kādas universitātes pētniecības centri ir iesaistīti EIT un kāds ir viņu ieguldījums un arī ieguldījums informācijas apritē. Tāpat jūs runājāt par EIT. Um, tādu kā preču zīmi, vai tas ir tā ir paredzēta kā tāda, tāds papildus um, marķieris, iz, ko izmantot izglītībā. Paldies! Vēl viens jautājums papildus. Arī, manuprāt, šis EIT ir viens no visinteresantākajiem, aizraujošākajiem projektiem, kas šobrīd tiek īstenots jautājumu par tālāko organizācijas attīstību. Nu, par tos jūs pieminējāt, bet kā ir ar finansējumu? Es, protams, negaidu precīzus skaitļus, bet vai tuvākajā laikā būs vajadzīgs liels līdzekļu apjoms, jo mums būs tuvākajā laikā jādomā par savām prioritātēm, ko izvēlēties arī inovāciju un pētniecības jomā. Uh, Un Kavaljo kundze lūdzu kā pēdējā. Paldies. Paldies, komisāras kundze. Es pirms atvainojos, bet man bija jābalso par budžetu pirms vidus termiņa pārskata. Es tur esmu ēna referenta, tāpēc eh, biju izgājusi, bet eh, gribētu pavisam īsi uh, apsveikt komisāri Vasiliju par šiem pirmajiem sekmīgajiem soļiem EIT attīstībā. Pirmie soļi tā tad ir spērti, bet uh, moments, protams, ir tāds kritisks, jo šobrīd EIT var gan turpināt augt un konsolidēties, vai arī šī attīstība var apstāties. Uh, Mēs tagad lemjam par budžetu turpmāk, eh, runājam par ietvaru programmām un to stratēģiju, par inovāciju partnerību programmām. Par, parlaments aktīvi ir iesaistījies šajās EIT eh, e konsolidācijas aktivitātēs. Uh, Es gribētu uh, apliecināt komisārei, ka mēs esam apņēmušies saskaņā ar jūsu ieteikumu organizēt šo EIT draugu atbalsta grupu, un mēs um, diskutēsim, mēs aicināsim kolēģus, kas gribēs mums pievienosies, diskutēsim par turpmākajiem risinājumiem nākotnē tieši finansējuma ziņā. Un uh, Garīgas Paledo budžeta ziņojumā ir daudzkārt uzsvērts, ka EIT finansējums obligāti ir jānodrošina arī pēc 2013. gada, un ITRE komiteja sniegs palīdzību EIT attīstībā, um, veicinot inovāciju attīstību Eiropā. Liels paldies! So, das waren... Paldies! Tie bija gan jautājumi, gan, gan ieteikumi un komentāri. Tagad došu vārdu jums, komisāri, lūdzu. Thank you, Mr. Rell. Paldies, Rolkungs. Pirmkārt, es vēlētos pateikties Kavaljo kundzei, jo viņa piekrita vadīt šo EIT draugu grupas sanāksmi. Un šī grupa, protams, ir atvērta ik vienam, kurš ir ieinteresēts tās darbībā un kas vēlas uzzināt vairāk par mm, EIT un kas vēlas palīdzēt šim. Mums bija tikai viena sanāksme pirms dažām nedēļām, bet mēs plānojam arī nākamo sanāksmi kaut kad māja beigās. Un uh, uz šo sanāksmi es vēlos aicināt Eh, trīs eh, inovāciju kopienu vadītājus, lai viņi tiktos ar eh, institūta draugiem un piedalītos diskusijā par to, kāda ir situācija, kāda ir sasniedzamie mērķi un kāds ir progress. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai norisinātos šī saziņa ar cilvēkiem, kas faktiski arī vāda šīs zināšanu un inovāciju kopienas. Es uzskatu, ka ir jānodala visas paralēlās iniciatīvas, kas jau pastāv. Un ir jāsaprot arī EIT unikālā daba. Kā jau es norādīju savās ievada piezīmēs, šī ir pirmā reize, kad mēs šajā partnerībā iekļaujam arī augstāko izglītību. Un tas ir jo īpaši būtiski to mērķu sasniegšanā, kas ir iekļauti mūsu 2020. gada stratēģijā. Kā jau jūs zināt, izglītība ir šīs stratēģijas centrā, un viens no veidiem, kā panākt šādu izglītības pozīciju, ir tiekties uz izcilību. Un uh, Jā, es, eh, protams, varētu piekrist kolēģiem, ka Eiropā mēs izteikti eh, mm, tiecamies uz inovācijām, un šo, šo lietu vajadzētu vēl vairāk uzsvērt laikā, kad valdības mēģina panākt ietaupījums savā tautsēmniecībā, ir jāsaka, ka ir trīs jomas, kurās tām ir jāinvestē vēl vairāk - inovācijās, izpētē un arī izglītībā. Izglītība. Tas attiecas uz visiem izglītības līmeņiem, bet, eh, protams, ka EIT uh, eh, interešu lokā ir uh, augstākā izglītība, augstskolas. Es uh, vēlētos nedaudz iebilst Mērkisas kundzes pieejai par uh, sociālo uzdevumu jautājumu. Manuprāt, trīs inovāciju kopienas, jeb kik, tiecas risināt šos ārkārtīgi svarīgos sabiedrības uzdevumus, jo mūsdienās enerģētika, jo īpaši pēc notikumiem Japānā, ir kļuvusi par sabiedrības problēmu. Vēl viena problēma ir klimata pārmaiņas. Un uh, Mēs uzskatām, ka viens uh, no svarīgākajiem instrumentiem mūsu izglītībai ir informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Es vēlos aicināt dalību valstis iekļaut uh, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izglītību savās darba programmās, jo ir ārkārtīgi svarīgi radīt šo stimulu mūsu izglītības sistēmām. Runājot par nākotni, EIT valdes ziņā būs eh, izstrādāt priekšlikums, cik daudzus kik un kādās jomās viņi vēlēsies, un to tad, protams, arī iekļaus stratēģisko inovāciju programmā, kas tiks iesniegta komisijai māja beigās un jūnija sākumā. Komisijas ziņā savukārt būs lemt par to, cik daudz no šiem priekšlikumiem ir noderīgi un palīdzēs risināt sabiedrības problēmas, jo tas arī ir viens no būtiskākajiem EIT uzdevumiem. Kad mēs iepazīstināsim jūs un padomi ar savu stratēģiju, arī jūsu ziņā būs apspriest šo stratēģiju ar mums. Te pašā laikā norisināsies arī atklāta apspriešana, kas beigsies jūnijā, sāksies aprīlī. Arī jūs esat aicināti tajā piedalīties, un es ar prieku uzklausīšu jūsu domas par EIT nākotni un to, kādās jomās jūsuprāt mums vajadzētu paplašināties. Es personīgi uzskatu, ka mums nevajadzētu uh, ievērojami paplašināt turpmākos kik, palielināt to skaitu, nevajadzētu ieviest vēl desmit kik. Es uzskatu, ka izaugsmai ir jābūt lēnai un stabilai, tai jābalstās uz drošiem pamatiem, vēl daži kik, jā, bet to nedrīkst būt pārāk daudz, jo citādi mēs vairs nevarēsim tiekties uz izcilību, kas arī ir mūsu mērķis Manis ierosinātās pārmaiņas būs eh, lielā mērā atkarīgas no izvērtējuma, ko mēs šobrīd veicam. Mēs esam lūguši speciālistus paraudzīties, kā ir veidojušies kik, ar kādām grūtībām tie ir saskārušies. Un, ja būs nepieciešams, mēs mēģināsim ieviest pārmaiņas, kas atvieglos kik turpmāko attīstību. Man šeit ir trīs dokumenti, kas sniedz uh, eh, pamat informāciju par kolokācijām, par trim kīk un arī par institūcijām, kas sadarbojas ar EIT. Es šo doku, šos dokumentus atstāšu pie jums, un jūs varēsiet izplatīt uh, tos savā starpā. Bet katrā reģionā, kur atrodas kolokācija, uh, Pastāv cieša sadarbība starp šī reģiona augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un izpētes centriem. Mēs mēģinam pilnveidot šo izglītības trīsstūri katrā no šīm kolokācijām, un šādu kolokāciju kopumā visā Eiropā ir 16. EIT marķējums, jeb ja preču zīme, kā jūs pareizi norādījāt, ir brīvprātīga, taču es zinu, ka daudzas universitātes jau ir pieņēmušas šo ideju, un ir arī tādas, kuras jau šajā semestrī sāks piemērot šo preču zīmi savām maģistra programmām, tāpēc es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Uh, Kā jau tika norādīts, bija nepieciešami desmit mēneši, lai būtu iespējams eh, parakstīt vienošanos, lai būtu iespējams piešķirt eh, pirmos eh, maksājumus, pirmās subsīdijas, bet tā notiek vienmēr, kad ir darīšana ar kaut ko inovatīvu. Šī partnerība patiešām ir inovatīva un tā ir arī ļoti vērienīga, un es ceru, ka tā tikai uzplauks nākotnē. Uh, un kopš līguma parakstīšanas datuma eh, notikuma attīstība ir ļoti iepriecinoša, tāpēc es ceru uz visu to labāko nākotnē. Es ceru, ka es atbildēju uz jūsu jautājumiem. Ak jā, runājot par finansējumu. Es varu tikai atkārtot jau iepriekš teikto. Mēs piešķiram tikai 25% no finansējuma, bet mēs tādā veidā mēģinam izmantot vajadzīgās svīras, lai piesaistītu finansējumu no citiem avotiem. Un tas ir iemesls, kāpēc EIT statūtos mums ir noteikumi, kas pārēdz EIT fonda dibināšanu. Šim mērķim ir viens vienīgs mērķis šai struktūrai, proti piesaistīt publiskos un privātos līdzekļus. Runājot par turpmāko finansējumu, es vēl šobrīd nevaru pateikt, kāds tas būs, jo mums vēl ir jālēmj par to, uz cik jomām mēs paplašināsimies un cik jaunu kik mēs veidosim. Paldies! Pateicos komisāres kundzei par to, ka viņa ieradās eh, šodien komitejā par sniegto informāciju, par viņas eh, izsmeļošajām atbildēm un es vēlos atgādināt, ka 25. maijā mēs atkal runāsim par šo jautājumu, un tad mēs tiksimies ar trim pārstāvjiem no trim KIK, un um, līdz ar to mums būs iespēja uzzināt vairāk. Šis ir process, kas joprojām turpinās. Es pateicos visiem. Šķiet, ka visi ir entuziasti šobrīd notiek, bet šķiet, ka komisāri vēlas vēl kaut ko piebilst. Jā, paldies. Šķiet, ka es palaidu garām vienu aspektu, uz kur es tomēr vēlētos atbildēt. Un te ir runa par Mērkisas kundzes jautājumu par to, kā mums jāsadarbojas ar Eiropas inovāciju partnerībām. Un arī ar Geoganas Kvīnas kundzi viņas centienos visu saskaņot vienā sistēmā. Man ir bijušas produktīvas diskusijas ar Geogānas Kvīnas kundzi. Mēs vēlamies veidot sinerģijas starp tām inovāciju partnerībām, ko viņa vēlētos izveidot. Šķiet, ka viņi pagaidām ir izveidojuši tikai vienu pār veselīgu novecošanu. Bet, tā kā mēs vēlamies, lai būtu sinerģijas ar šīm partnerībām un EIT, ir jāteic, ka EIT modelis ir pavisam atšķirīgs, tā pamatā ir uzņēmē darbības un izglītības motivācija, kādas nav inovāciju partnerībām. Taču, ja šī ideja piepildīsies, tad, piemēram, tas, ko dara inovāciju partnerību par veselīgo novecošanu papildinās arī EIT un KIK darbu, tā lai nedublētos veiktie pasākumi, bet tiktu izmantota pārējo pušu pieredze un zināšanas. Labi, paldies! Tad uh, noslēgsim šo darbu kārtības punktu un tiksimies vēl kādu citu reizi. Tad eh, pāriesim pie nākamā darba kārtības punkti. Tas būs šodienas pēdējais punkts - efektīva izēvielu stratēģija. Te referents ir Bitikofer kungs, un viņam arī dosim vārdu. Paldies! So. Paldies! Es ceru, ka mēs arī bez kavēšanās iesāksim. Gribu teikt Paldies Hekmārka kungam un arī jums par to, ka jūs pārcēlāt šo darbu kārtības punktu uz beigām, tā ka es varēju arī piedalīties trialogā par. par divējo izmantošanu. Es ar lielu interesi uzklausīšu jūsu, tātad kolēģu komentārus par efektīvos Eiropas stratēģiju izvēlvielu jomā, bet man pašam ir četri komentāri. Es esmu visnotaļ paškritisks um, un gribu arī lūgt iecietību no komisijas puses, un es runāju par formulējumu kas, nu, šķiet runā par to, ka substitūcija vispār nav pieļaujama. Mēs varam šo jautājumu vēl turpināt apspriest. Nav tā, kā te varbūt uh, varētu saprast, ka komisija vispār nav to pamanījusi. Otrs. Uh, um, dažiem kolēģiem ir bijušas idejas, ko viņi man ir piedāvājuši. Gribu teikt paldies, piemēram, kolēģim Panajotovam. Viņš uh, man piedāvāja idejas, ko es atzīstu par labām, un uh, es domāju, ka tās palīdzēs uzlabot šo ziņojumu. Trešais, arī man vēl ir dažas idejas, kas nav šajā projektā, jo nu, galu galā tomēr nepietika vietas. Mēs nevarējām iekļaut visas tēmas, par kurām labprāt šeit būtu runājuši, bet nu, to paredz procedūra. Un ceturtais sākotnēji ziņojuma projekts tika izstrādāts angļu valodā, un tagad es neesmu iepa, īpaši vēl iepazinies ar to, vai vācu tulkojums ir precīzs, bet vismaz vienā vietā vācu tulkojums ir, nu, tāds um, varbūt kļūdains. Katrā ziņā tas rada pārpratumus. Un es uh, nolasīšu, lai jūs vienkārši uh, saprotat pareizi. Tātad angļu tekstā sākotnējā tekstā rakstīts, ka uzsvērts, ka efektīva pārvaldība šīs politikas jomā ir ļoti būtiska efektīvai stratēģijai un vāciski tas saucās, ka efektīva politikas vadība ir galvenais atslēgas faktors um, un tā tālāk. Manuprāt, šie teksti abās valodās ļoti atšķiras uh, un uh, izšķirošais ir angļu teksts, nevis vācu. Paldies! Tagad došu vārdu deputātiem. Šķiet, ka ēnu referenti jāaicina vispirms. Pana Jotova kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Vispirms gribētu pateikt paldies Butikofera kungam par ļoti kodolīgo īso ziņojumu. Šis ziņojums ir ļoti nozīmīgs Eiropai, jo šajā situācijā Eiropa 300 miljārdus eiro iztērē katru gadu, lai nu, nodrošinātu rūpniecības aktivitātes, lai strādātu datori un tā tālāk. Uh, Mēs saņemam izēvielas no dažādām pasaules daļām, no Āfrikas, no Kanādas, un ja mēs varētu samazināt šo līdzekļu apjomu uz pusi, nu kā, ko mēs iesāksim, kādu iespēju tas atstās uz kultūru, uz medicīnu, uz sociālo jomu, uz ekonomiku? kā, kā mums nodrošināt efektīvus pasākums krīžu pārvarēšanai. Manuprāt, Butikofer kungs ļoti prasmīgi uh, ir izstrādājis šo ziņojumu. Īpaši varētu izcelt šo diplomātisko pieeju vai izteiksmes veidu, runājot par izēvielām. Infra, um, infrastruktūra, ko izmanto izēvielām, ir izšķirošs faktors. Mēs tērējam daudz naudas jauniem izglītības pasākumiem, jaunām investīcijām. Eiropai ir ļoti nozīmīgi saglabāt pieju izēvielām, un man ir divi, divas piebildes. jādomā par to, vai nevajadzētu no jauna atvērt slēgtās uh, raktuvis, kas šobrīd ir slēgts, vai vajadzētu pārdomāt par atkal par darbu atsākšanu tajās. Tagad arī ir ļoti mainījušās izēvielu cenas, piemēram, varam. Uh, Tas attiecās uz, arī uz eh, cinku, uz molibdēnu un citiem metāliem. Un eh, sevišķi eh, Bulgārijā ir ieguves vietas, kuru, par kuru atkārtotu vai tālāk izmantošanu varētu padomāt. Un vēl Butikofera kungs šeit piemin dažādus termiņus, tātad laika grafiku. Mums vajadzētu vairāk plānot arī īstermiņā, ne tikai ilgtermiņā. Raudzīsimies tomēr uz konkurenci no Ķīnas. Lūdzu, Šimanska kungs. E, Liels paldies! Gribētu pateikties um, ziņojuma autoram. Un, uh, jāsaka, ka mums ir vienreizēja iespēja panākt plašu vienprātību itra komitejā uh, par tekstu, kas nav leģislatīvs, bet vairāk aprakstošs. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi at atrast eh, labi līdzsvarotu tekstu. Un es uzskatu, ka šajā ziņojumā būtu lielāka uzmanība jāpievērš visu triju instrumentu savstarpējai uh, papildināmībai. Tātad šī pārstrāde, tirdzniecības politikas efektivitāte un pašu resursu izmantošanu. Man šķiet, mēs nedrīkstētu diskriminēt eh, nevienu no šiem elementiem, jo katram no tiem ir sava loma, eh, lai risinātu problēmas, ar kurām saskaramies attiecībā uz izēvielām. Kas attiecās uz pašu resursiem, tad to izmantošanā ir jāņem vērā gan vides apstākļi, gan situācija, gan arī tas, ko sagaidām no Natūra 2000. Tas būtu jāaptur prātā ikreiz, kad uh, rīkojamies un darbojamies uh, vidē vai ainavā. Uh, bez tām ļoti svarīgs nosacījums ir efektīva materiālu atkārtota izmantošana un pārstrāde. Tāpat arī vajadzētu izvērtēt, kāda ir jauno normu ietekme uz esošiem uzņēmumiem. Patreiz uzņēmumi jau daudz dara pārstrādes jomā, bet eh, jāraugās, vai šādu jaunu nosacījumu izvirzīšana uh, dos cerēto rezultātu. Man šķiet, ka mums nevajadzētu aizmirst arī uh, par izēvielu drošību. Un šeit ir jāņem vērā strateģiskais aspekts, un tas arī jāpasvītro šajā ziņojumā. Tāpat kā energo apgādes drošuma sakarā, arī šeit vajadzētu domāt par izēvielu nodrošināšanu, par ārējās darbības dienestu un augsto pārstāvju, jo šis jautājums nav apolitisks vai politiski neitrāls. Tādēļ, es domāju, e, nevajadzētu pārāk aizrauties ar e, diplomātiskiem žestiem, jo tas nozīmētu mūsu pašu interešu nodošanu. Tātad ir jāatrod līdzsvarots formulējums. Uh, šajā ziņojumā, bet jāpasvītro arī šī, teiksim, izēvielu nodrošināšanas nepieciešamība. Tad mēs panāksim vienprātību. Paldies! Brants Kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Rita uh, eh, Rulskov ir ēna referenti no sociālas un demokrātu grupas, bet eh, viņa šodien nevarēja ierasties un lūdza uh, man nodot jums viņas vēstījumu, viņas un arī mūsu grupas vārdā. Vispirms gribētu pateikties Pitīkov kungam par ļoti labo ziņojumu, un man ir jāsaka, ka to lasot. Mēs redzam ļoti interesants un labs ierosinājumus, piemēram, kas attiecās uz uh, šo 3% no IKP uzlabošanu vai efektīvāku izmantošanu, tāpat arī ekolīzings un līdzīgi ierosinājumi. Tā kā tie ir izpētes, tuvāks izpētes vērti. Tāpat piekrītam Butikau kungu secinājumam, ka komisijai jāpievērš lielāka uzmanī, uzmanība izēvielu tirgumu un nepietiek ar eh, to, ka komisija patreiz vienā paziņojumā eh, runā par izēvielu iniciatīvu un izēvielu tirgu. Nevajadzētu aizmirst arī krīzes situāciju izēvielu tirgu uh, bet tas nedrīkst novērst mūsu uzmanību no jautājumiem, kas attiecās uz izēvielu iegūšanu. Tālāk ir ļoti svarīgi, lai izēvielu iniciatīvā mēs ņemtu vērā attīstības sadarbību, kā arī mazāk attīstīto valstu intereses, un mēs pilnībā piekrītam referentam, ka Eiropas Savienības politikai šajā sakarā nevajadzētu būt vērstai uz Eiropas Savienības interešu īstenošanu, bet šā iniciatīva ir jāņem vērā visi attīstības uh, politikas aspekti. Kas attiecās uz uh, izēvielu ieguvu jaunatīstības valstīs, tad tam ir jābalstās uz godīgiem nosacījumiem un partnerattiecībām, kas dod labumu abām pusēm. Tas nedrīkst veicināt korupciju, sliktu pārvaldību un jaunkoloniālismu. No mūsu viedokļa raugoties, un arī Marita pati, pat cik viņa nāk no Zviedrijas ziemeļiem, kur šī iegūs industrija patreiz e, ir ļoti intensīva un spēcīga, mēs gribētu pasvītrot, cik svarīgi ir attīstīt Eiropas e, ieguves industrijas resursus. un mēs arī iesniegsim attiecīgus grozījumus šai sakarā. Man ir prieks redzēt, ka Butikau kungs ziņojumā lielu uzsvaru liek uz resursu efektivitāti, pārstrādi un aizvietošanu. Es uzskatu, ka Eiropas ziemeļu reģionam ir liels potenciāls, bet ir jādomā par izēvielu efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu. Un, kā es teicu, mēs arī iesniegsim papildinājumus tekstā. Es domāju, ka nevajadzētu baidīties no grozījumiem, jo tie tikai papildinās un pilnveidos jūsu ziņojumu. Gerka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu apsveikt referentu. Tas varētu kalpot par ļoti labu pamatu uh, noslēgumu ziņojumam, jo šajā ziņojuma projektā ir minēti galvenie aspekti. Uh, Tajā pat laikā es joprojām uzskatu, ka šim ziņojumam būs ļoti svarīga nozīme, jo šķiet, ka Eiropas Savienība līdz šim ir maz uzmanības vai pārāk maz uzmanības pievērsus pārstrādes industrijai. Pārstrādes industrijas sākumā uh, tika veidot un attīstījās ar ļoti augstu pievienoto vērtību. Un pēc tam šī izēvielu iegūšanas industrija atpalika. Tai ir nepieciešamas lielas investīcijas, kas ir ilgtspējīgas un tām ir jāatbilst vēl papildus prasībām un nosacījumiem. Tādēļ šeit svarīgu lomu varētu spēlēt dalību valstu valdības, bet diemžēl ir izveidoti globālie uh, starptautiskie trasti un konglomerāti, Tāpat arī mēs redzām, ka ļoti daudz izēvielu tirgu ienāk no Ķīnas. Un man ir trīs piezīmes šai sakarā. Pirmā ir par pirmo punktu nodaļā. Par enerģētisko izēvielu stratēģiju. Es domāju, ka šeit nevajadzētu aizmirst par enerģētiku, jo jebkura izēj, jebkuru izēvielu var izteikt energo jaudā. Un tie resursi, tās izēvielas, kas vēl ir neiegūtas tām, uh, teiksim, ir šī latentā vērtība. Un tādēļ varbūt mums vajadzētu runāt par izēvielu energo patēriņu. Un vēl viena piezīme, kas attiecās ne tikai uz uh, izēvielām, bet uz gaisu un ūdeni, jo gaiss ir ļoti svarīgs izēmateriāls, it īpaši uh, slāpekļa ražošanā, kā arī loprības ražošanā. Tāpat, kas attiecās uz aizvietošanu, arī šeit ir ļoti svarīgi Eh, sekot tam, kas notiek eh, attiecīgajās nozarēs. Piemēram, celtniecības nozare Eiropā ir būtiski izmainījusies un daudz mazāk tiek izmantots betons ēku celtniecībā, vairāk tiek izmantota koksne. Un tas ir tikai viens no daudziem piemēriem, kā notiek šī aizvietošana, šī resursu un izēvielu aizvietošana. Tas arī ir tieši saistīts ar mūsu patēriņa modeli un dzīves modeli, kas vairāk ir filozofisks dabas jautājums. Kas attiecas detalizētiem grozījumiem, tad tādu man ir daudz, bet es domāju, ka šis ziņojums noteikti ieņems augstu vietu citu ziņojumu vidū, pār enerģētikas jautājumiem, jo enerģētika un uh, dabas resursu jautājumi ir vienlīdz svarīgi. Paldies! Man ir vēl virkne runātā, bet lūdzu runājiet īsi, Bencena kungs, lūdzu. Paldies! Paldies referentam par labo ziņojumu. Tas ir būtiski īstenot stratēģisku pieeju šajā jomā, un daži komentāri sevišķi par šiem retzemju metāliem. Mēs zinām, ka Ķīna, no Ķīnas nāk gandrīz 97% no šiem redzemju metāliem. Un Eiropā ir virkne inovatīvu uzņēmumu, kas ir atkarīgi no šīm piegādēm. Un šajā ziņojumā ir runa arī par diplomātiju. Mēs runājam par Latīņu Ameriku, Āziju un Ķīnu, Bet ir arī neizsmeltas iespējas Grinla, Grin, Grenlandē. Arī tur pastāv šādu retu metālu iegulas. Grīn, Grenlande nav uh, Eiropas Savienības sastāvā, bet uh, tā tomēr nu, mums ir sasniedzama. padomes lēm, secinājumos ir runa par daudzām sadarbības jomām ar Grenlandi. Pēdējā laikā nezinu, kāpēc runa ir vairāk tikai par izglītību, bet uh, tāpat ir arī uh, nolīgums par zivsaimniecību. Un tāpat tiek debatēts par nolīgumu par dimantiem sadarbībā ar Grenlandi. Tas ir stratēģis, tā ir stratēģiska teritorija Eiropas Savienībai un mm, nav jau manā ziņā izšķirt kā tiek slēgts nolīgums, bet mēs zinām, ka Ķīna ir uzsākusi pārunas ar Grenlandi. Ķīna īsteno ļoti aktīvu, ekspansīvu politiku, meklējot uh, izēvielu ieguvas vietas, un, manuprāt, Eiropas Savienībai ir jādarbojas aktīvāk šajā jomā. Paldies! Merkis, once again. Merkis, skundze, vēlreiz vārds jums. Uh, paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Kā līdz referenta NV komitejā par izēvielu jautājumiem, es arī vēlētos pateikt dažus vārdus. Pirmkārt vēlos papildināt kolēģi Bītikoferu teikto un pateikties viņam par šo padziļināto ziņojumu, kurā ir uzsvērti, kā jau kolēģi Fan Bremte norādīja, daudzi jautājumi, ar ko mēs šobrīd saskaramies. Manuprāt, ir būtiski, lai tiktu veikta padziļināta Eiropas Savienības izēvielu plūsma, lai varētu identificēt uh, visas uh, šos uh, avotus un ceļus. Tādēļ, tāpēc, tā, tāpat arī mēs varētu izvērtēt, kuras ieguves vietas un raktuves varētu atkal atvērt un sākt izmantot. Uh, Tāpat arī šeit ir jāatsaucas uz rūpniecības politikas flagmaņu iniciatīvu un citām, kur jau ir strādāts pie šiem jautājumiem. Bet nu, 2000 rakstzīmju nav nemaz tik daudz, tāpēc visu nebija iespējams pieminēt. Ir jārunā par atkārtotu izmantošanu. Ir pieminēti jau izēvielu aizvietošana, pārstrādes aspekti. Uh, Bet vai šī pārstrāde ietver sevi arī atkārtotu izmantošanu, kas, manuprāt, ir kaut kas atsevišķi skatāms, bet nemazāk svarīgs? Izmantojot šo iespēju, mēs varētu paildzināt produktu un iespējams arī materiāla kalpošanas laiku. Tāpēc es arī vēlētos, lai tiktu apspriesta atšķirīga ekonomiskā modeļa iespēja, lai aktivizētu šo pārstrādes jautājumu. Es eh, vēlētos zināt referenta domas par eh, šī aspekta iekļaušanu ziņojumā. Un eh, tāpat es arī vēlētos jautāt Būtikofer kungam, vai būtu iespējams aizliegt atkritumu aprakšanu uh, eh, zemē, kas uh, tādajādi palielinātu nepieciešamību pēc atkārtotas pārstrādes. Vārds Vidal Kvadras kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms uh, vēlos pateikties Bitikofer kungam par kvalitatīvo ziņojumu, un man ir daži īsi komentāri par šī ziņojuma trim pīlāriem. Uh, Pirmkārt, starptautiska, godīga un ilgtspējīga izēvielu piegāde. Esmu vienisprātis ar referentu par to, ka Eiropas Savienībai ir jākoordinē savas izēvielu piegādes, Tāpat arī pēc iespējas labāk ir jāizmanto jau esošās struktūras, kā piemēram Pasaules tirzniecības organizācija un divpusējie dialogi. Tāpat arī jārespektē pienākums eh, nodrošināt ilgtspēju partneru valstīs. Otrs pīlārs ir ilgtspējīgas piegādes Eiropas Savienībā. Un te, manuprāt, ir svarīgi vairāki aspekti. Tie ir savstarpēji saistīti. Pirmkārt, šī ir joma, kurā ir jāievēro subsidiaritātes princips Eiropas Savienības lomai ir jābūt tādai, ka tā piedāvā koordinācijas risinājums, kā piemēram ES eh, izēja materiālu gada grāmata, kā referenci ir ierosinājis 19. punktā. Tāpat arī administratīvās procedūras joprojām ir ievērojams šķērslis uh, darbībā, un vienas pieturas aģentūra varētu ievērojami atvieglot šīs problēmas risināšanu, tāpēc es priecājos par referentu ierosinājumu izveidot Eiropas ģeoloģisko dienestu. Tomēr nekādā veidā nav pieminēts laiks, kas būs vajadzīgs, lai saņemtu eksploatācijas atļaujas vai arī laiks, kas ir nepieciešams šādas vienas pieturas aģentūras izveidēji. Ir skaidrs, ka daudzi administratīvie slogi ir saistīti ar vīdas aizsardzības pasākumiem, un te nu man jārunā par vēl vienu aspektu. Mūsu iepriekšējā diskusijā vairāki kolēģi uzsvēra faktu, ka valstīs ar izēvielu ieguvis iespējām, ir aizsargājumās teritorijas, un tās ir ļoti lielas. Manā valstī, Spānijā, gandrīz 30% no teritorijas ir pakļauti Natūra 2000 aizsardzības principiem. Būtu interesanti izpētīt iespējas atvieglot administratīvās procedūras, vienlaikus arī ievērojot vīdas prasības jo īpaši, ja mēs vēlamies panākt ilgtspējīgu izmantošanu. Te nu es uh, iedomājos, ka varētu izmantot kādu veidu marķējumu, varbūt mēs varētu papētīt šādu iespēju. Visu beidzot, trešais pilārs - efektīva resursu izmantošana un pārstrāde. Dažās valstīs, piemēram, arī manā, diemžēl, atkritumu pārvaldība būtībā aprobežojas ar izmešanu. Uh, un vides un ekonomisko apsvērumu dēļ es uzskatu, ka referenta priekšlikumi ir ļoti interesanti. Varbūt šis mērķis 3% no IKP gadā ir e, mazliet par tālajošu, bet ideju noteikti vajadzētu apsvērt. Un es arī apsveicu priekšlikumu izveidot vienotu metodoloģiju resursu efektivitātes salīdzināšanai. Paldies, Ribig kungs! Paldies! Es arī vēlos pateikties Bitikofera kungam. Eh, šajā ziņojumā ir apskatītas dažas problēmas, kas mums ir ārkārtīgi svarīgas. Tāpat es uzskatu, ka ir atsevišķi jāskata finanšu tirgi un fiziskie tirgi. Arī izēvielu tirgu ir pašam savas norises un uh, ir jāskata caurskatāmība, kā mēs varam šajā jomā nodrošināt to, ka netiek apdraudēta ilgtspējīga uh, piegāde. Ziņojumā uh, izvēlētā pieeja būtu pareizie dalību valstis savā starpā varētu sadarboties un Eiropas komisija varētu uzņemties atbilstošo koordināciju. Un uh, ir skaidrs, ka mm, te jāatgriežas arī pie Mērkīsas kundzes teiktā par inovatīvu Eiropu. Mēs vēlamies radīt jaunas darba vietas, mēs vēlamies investēt Eiropā, mēs vēlamies, lai tiktu panākts progress, un, protams, te ir jāpiemina arī Natūra 2000. Tā ir ļoti svarīga programma, un uh, ir svarīgi, lai mēs eh, iestātos par saprātīgiem risinājumiem, kas eh, būtu savstarpēji saskaņoti, nevis savstarpējā pretrunā. Un eh, šī certifikācijas sistēma, manuprāt, ir labs priekšlikums. Arī runājot par pārstrādi, ir vajadzīgi zināmi standarti, un te nu varētu noderēt uh, Eiropas inovāciju partnerība, eh, tostarp arī astotās eh, pamatprogrammas ietvaros. Un tāpat arī ir jārunā par sadarbības stratēģiju ar Ķīnu, Āfriku un citām eh, pasaules daļām. Te mums vajadzētu mēģināt vienoties ar Pasaules tirdzniecības organizāciju. Uh, ka arī divpusēja vienošanās gadījumā koordinācija varētu notikt ar Pasaules tirzniecības organizācijas starpniecību un divpusējie nolīgumi tad eh, tiktu arī atbilstoši sagatavoti. Ziņojumā problemātisks šķita apgalvojums, ka izēvielu trūkums ir rūpniecības uh, problēma. Uh, mums, protams, ir jārēķinās ar to, kas notiek ar darba vietām, un uh, eh, to starp arī ir jāpiemina rūpniecības konkurētspēja. Piemēram, septītajā punktā efektivitātes mērķis, manuprāt, ir labs, bet ir jādomā par to, kādus stimulus mēs varam piedāvāt Eiropas līmenī. Uh, lai eh, varētu palīdzēt sasniegt šo efektivitātes mērķi, piemēram, ir vajadzīgas metodes izvērtēšanai un eh, komisijai vajadzētu mm, iespējami drīz eh, strādāt pie šīm metodēm, lai būtu iespējams strādāt pie šiem efektivitātes rādītājiem. Tāpat arī ir jārunā par to, kā nekropļot konkurētspēju. Jo tad ir uh, jānodrošina arī uh, zināmi atvieglojumi un uh, šī situācija skar uzņēmums ne tikai Eiropā, bet arī citās pasaules daļās. Un, eh, protams, ka mēs vēlamies palielināt uzņēmumu investīcijas iespējas, un te ir svarīgs arī eh, pašu kapitāls. Līdz ar to ir jādomā par dažādām dimensijām, lai neradītu lielāku slogu, bet gluži otrādi atvieglotu situāciju. Eh, no komisijas puses došu vārdu Koziko kungam. Micro, please. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Paldies priekšsēdētāji, es patiešām izteikšos eh, ļoti īsi. Es vēlētos pateikties komitejai un Bitekofera kungam par ieguldīto darbu, jo viņš tādējādi ir paudzis atbalstu arī komisijas izstrādātajai stratēģijai. Mm, šeit ir vairāk galvenie aspekti, proti piekļuve izēvielām Eiropas Savienībā un ārpus tās, efektīva izmantošana un pārstrāde. Jūs jau uzskaitījāt galvenos aspektus, bet man ir virkne citu komentāru. Pirmkārt, aicinājums īstenot inovāciju partnerības. Mēs to esam pieņēmuši ziņāš, zināšanai. Darbs notiek tā agrīnajos posmos, bet mēs turpināsim strādāt šajā gultnē. Tālāk runājot par piekļuvu resursiem Eiropas Savienībā, kā jau teikts, eh, lielā mērā kompetence ir dalību valstu rokās. Un eh, pasākumi notiek dalību valstu ietveros, bet mēs darīsim visu iespējamo, lai veicinātu labas prakses izplatīšanos dalību valstīs. Tomēr progress būs lielā mērā atkarīgs no ieinteresētības. Uh, darboties šajā virzienā, no tā vai dalību valstis vēlēsies vienkāršot procedūras, un te mēs, protams, neaicinām grozīt likumus. Runājot par sadarbību ar Āfriku, ir skaidrs, ka jāmēģina radīt situācijas, kur visi būtu ieguvēji. Ar Āfrikas Savienību bija trīs sadarbības asis - pārvalde, investīcijas un ģeoloģiskie aspekti. Līdz ar to mēs šeit nevaram runāt par jaunkoloniālismu, kā tas tika teikts. Es pateicos visiem un dodu vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos īsi pievērsties visiem dažiem no punktiem, par ko tik runāts. Gribu paldies kolēģiem par nu, papildinājumiem, arī par kritiku, ko jūs izteicāt. Es domāju, ka kopumā tomēr mums ir bāze, uz kuras mēs varam visi kopā nostāties. To, ko jūs sacījāt, Panajoto kungs, attiecībā uz ilgtermiņa atkarību no Ķīnu, es neesmu pārliecināts, vai tā ir prognozes, kas ir manā rīcībā, liecina par to, ka pēc desmit gadiem Ķīna pati kļūs par redzemju metālu importētāju, ņemot vērā patēr, patēriņu lielo pieaugumu Ķīnā. Tāpēc, manuprāt, mums nevajadzētu paļauties vai domāt, ka tagad ilgtermiņā Ķīna varēs apmierināt mūsu pieprasījumu, mūsu vajadzības. Mums ir jāatklāj jaunas ieguves vietas, jauni eksportā, um, jauni jaunas pieejas iespējas. Runājot par uh, atkritumu glabāšanu, es zinu, ka rūpniecības sektorā šobrīd notiek lielas aktivitātes, meklējot jaunas iespējas. Um, pat uh, šajos eh, parastajos ikdienas atkritumos tiek izmesti ārā metāli, ko ir iespējams izmantot. Tā šeit ir vēl plašs darbības lauks. Runājot par apgādi ar izēvielām, šī problēma ir, sistēma, ir sistēmisks raksturs. Manuprāt, apgādes drošību varam panākt tikai tad, ja mēs vienlaicīgi iztenosim pieprasījumu un piedāvājumu stratēģiju. Japāņi, piemēram, redzemju metālu sektorā ir apņēmušies neilgā laikā samazināt savu pieprasījumu pēc šiem redzemju met metāliem par vienu trešdaļu, jo viņiem vienkārši viņi apzinās, ka nebūs iespējams nodrošināt šo uh, pieprasījumu. Šeit vajadzīgs eh, līdzsvarot abas. Runājot par energo izdevumiem vai enerģijas tēriņiem, tas ir ļoti interesants punkts, jo šis saistās ar, tas vēlreiz ļauj apskatīt atkārtotas pārstrādes jautājumu pavisam jaunā gaismā. Uh, Bencena kungs savukārt par Grenlandi izteicās um, kopā ar Arktiku un Barenca jūru. Mēs runājam 20. punktā par Grenlandi. Un, manuprāt, mums vajadzētu īstenot aktīvu politiku, bet saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju šobrīd no Austrālijas nāk um, spēlētāji, kas ļoti aktīvi um, aplido Grenlandi. Tā kā mums nevajadzētu te tagad tā atgāsties un kaut ko gaidīt. Mums būs daudz problēmu. Runājot par atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, to jautāja Merkis skundze. Es domāju, ka raugoties no sistēmas vienokļa, tad atkārtota izmantošana, nu, praktiskā ziņā šeit nevajadzētu tomēr jaukt šo savus jēdzienus pilnīgi kopā. Tad par atkritumu glabātavu aizliekšanu pilsētās. Es nezinu, vai mums vajadzētu to regulēt Eiropas līmenī. Es domāju, šeit drīzāk jāliek lietā subsidiaritātes princips, ko pieminēja Vidāls Kvadras kungs. Uh, Un nezinu, vai mums vajadzētu Eiropas līmeni vēl pārslogot ar jautājumiem, kas ir bijuši dalību valstu vai pat to reģionu atbildībā. Un vēl jautājums par to, vai Spānijā ir pārāk daudz Natūra 2000 teritoriju. Nu, tas nav Eiropa Eiropas likumdevēja vai lēmumu pieņēmēja jautājums. Tas ir Spānijas jautājums. Un vēl Rībiga kungs par res, nodokļu, resursu aplikšanu ar nodokļiem. Tas varbūt jūs pārsteigs, bet es neatbalstu vispārēju resursu nodokli, un to es daru tāpēc, un tam ir virknē arī tādu konceptuālu iemeslu, bet es tomēr jums piekrītu par nodokļu jautājumu ir jādomā. Un stratēģijas ziņā es jums piekrītu. Mums nevajadzētu sākt debates par nodokļu palielināšanu Eiropā, bet ja mēs vispār uzsākam runu par nodokļiem šajā jomā, tad par to jārunā un jāpasaka arī, kur tad mēs varam citā vietā piedāvāt nodokļu atvieglojumus. Paldies visiem! Tas nu būtu svarīgākais, ko es gribēju teikt, varbūt eh, vairāk pievērsos konfliktējošiem jautājumiem, bet manuprāt vienošanās ir iespējama. Paldies! Paldies! Līdz ar to šīs debatas ir beigušās. Vēlreiz gribu atgādināt, ka ja kādam vēl ir kas sakāms, tad to lūdzu rakstiet. Līdz 12. aprīlim jūs varat iesniegt grozījumus. Lai Bitika Kofera kungs, mēs tagad vēl domājam, vai būs 500 vai līdz 1000 grozījumu. Tātad jums jāraksta pēc iespējas vairāk grozījumu, lai Bitika Kofera kungam būtu ko darīt. Mm. Bet tik kungs saka, ka viņam jāpiedalās Vācijas politikas aktivitātēs. Lūdzu, rakstiet grozījumus. Katrā ziņā termiņš ir 12. aprīlis, un mēs tiekamies 11., 12. un 13. aprīlī. Paldies!